Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Labrīt, dāmas un kungi. Sāksim mūsu šā rīta sēdi. Es runāšu savā dzimtajā valodā. Sirsnīgi sveicu visus. Mums šodien ir pieejams tulkojums 17 Eiropas valodās. Šobrīd no rīta vēl nav tik daudz kolēģu klāt, jo šodien ir šūmaņa diena. Uh, un ir ierobežots sēžu grafiks. Vēlos jūs visus sirsnīgi sveikt šajā apaļajā zālē, kur ik viens var ikvienu saskatīt. Daži kolēģi jau ir ieradušies, jo īpaši var redzēt, ka prezidijas ir labi pārstāvēts ar trim vicepriekšsēdētājiem, un tagad arī ierodas politisko grupu pārstāvi, Vēlos jūs sirsnīgi sveikt mūsu šodienas sanāksmē, kur tiekamies ar veselu virkni ekspertu, kas ir sadalīta divos paneļos. Pirmais panelis attiec uz Madeiru, otrs attiec uz uh, Gibraltāru un Normandijas salām. Šodien mēs runājam par sadarbību nodokļu jautājumos ar Eiropas jurisdikcijām. Kā vienmēr esam izdalījuši dokumentus, esam saņēmuši arī diezgan vēlas atbildes uz mūsu rakstiskajiem jautājumiem, piemēram, no Madēras tikai šorīt, ar tiem vēl nevarējām iepazīties. Tādēļ ir ārkārtīgi būtiski, lai šodien no um, valsts sekretāra, reģionālā ministra, kas ir atbildīgs par finansēm, ministra kunga Ruja Gonsalesa, saņemam informāciju par īpašajiem Gibralt atvainojiet, Madeiras eh, jautājumiem, Madeira, kas ir Portugāles daļa. Otrajā panelī mums ir vesela virkne ekspertu. Izteiksies trīs - Džeims Stipings, kas ir Gibraltāra finanšu direktors, Ričards Valkers, kas ir finanšu noziegumu politikas direktors no Gēnsijas, un Kolins Pavels, kurš ir starptautisko jautājumu konsultants Gensijas galvenajam ministram. Sirsnīgi sveicu vēl cilvēks, kas tikai pievienojas. Kā vienmēr, tā arī šodien jūs varat sekot mūsu sanāksmē internetā, runātāji tiks pārraidīti un šodien ārpus uh, Eiropas reģioniem, vēlamies uzaicināt arī ārpus Eiropas uh, reģionus, taču, diemžēl, laika ierobežojumu dēļ mums neizdevās to paveikt. Tādēļ jo īpaši priecojamies, ka šodien pirmajā panelī varam sākt ar Madeiras gadījumu. Anna Gomeša, pirmā vicepriekšsēdētājs kundze, īpaši vērtību pievērsa tam, lai gūstam informāciju par Madeiru Un tādēļ vēlos sirsnīgi sveikt kolēģis no Portugāles, kuri ir ļoti plaši pārstāvēti šodien. Sirsnīgi sveicu jūs. Ievadvārdos vēlos tagad dot vārdu reģionālam ministram Rujam Gonsalesam. Mēs jau vienojamies, ka jums tiek dotas septiņas minūtes ievadrunā, ja varat to ievērot. Šeit mums nav redzams pulkstens, tādēļ grūti pārbaudīt, vai ievērosiet šīs septiņas minūtes. Un tad noslēgumā, kad tiks uzdoti jautājumi, mēs piešķirsim četras, nevis piecas minūtes, kā tas ir parasti jautājumu un atbilžu sadaļai. Un tad uh, tas nozīmē, ka varēsim arī otro panelu šodien paspēt. Lūdzu, ministra kungs, dod vārdu jums. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt visiem klātesošiem. Es nāku no Madēras reģionā, autonomā reģiona, no reģiona, kas ir attālināts. Tas ir reģions, uh, kas ir salu reģions, un mūsu galvenais ienākuma avots ir turisms. Mēs esam ultraperifērs reģions, tādēļ mums ir īpašs uh, status, kas ir noteikts 349. Eiropas Savienības līgumā. Uh, Šeit ir paredzēti arī īpaši panti, kā jau iepriekš minētais, kas apraksta īpašus pasākumus, kurus mēs varam piemērot, lai veicinātu un atbalstītu ekonomiku un likvidētu struktūrālās problēmas. Madeirā pastāv īpaša sistēma, un ar šīs īpašās sistēmas palīdzību mums izdodas attīstīt mūsu salu, mūsu reģionu. Taču, protams, ka Madeirā ir jāpiemēro arī Eiropas eh, nodokļu normas. Šeit īpaši vēlos pieminēt PVN un arī citus nodokļus, kas nevienmēr tiek eh, piemēr, normas, kuras nevienmēr tiek piemērotas līdzīgi. Madeirā mēs esam izvēlušies īpašs instruments, lai attīstītu salu un censtos atrast risinājumu struktūrālajām problēmām. Šo sistēmu Eiropa mm, izveidoja 1987. gadā, tātad 30 gadu atpakaļ, un šobrīd mums jau pastāv ceturtais sistēmas kā, rauns, Madēras salā. Taču vienlaikus mums ir dažādas jomas, kurus uh, eh, noregulē mūsu centrālais reģions. Mēs, uh, reģionālā vadība, nevaram autonomi lemt par mūsu finanšu politiku. Ir vēl arī citi spēlētāji. Un būtiski pieminēt, ka kopš 2011. gada Madeira nepiešķir nekādas finanšu atlaides finanšu sektoram. Līdz šim gadam šāda sistēma pastāvēja, taču kopš 2011. gada šī sistēma vairs nedarbojas. Mēs neparedzam īpašu attieksmi finanšu sektoram Madeiras salā. 2000. gadā mums bija 6000 finanšu sektoru uzņēmumu, tagad ir palikuši tikai 500. No 2011. Kopš 2011. gada ļoti daudzas bankas ir pametušas Madeiru un devušās citur, kā Austrija, Luksemburga un pat Nīderlandi. Un dažādas bankas ir pārnesuši savus līdzekļus arī citu vietu, piemēram, Makao, Hongkonga vai Luksemburga vai pat Meija Miami. Tas nozīmē to, ka 2011. gadā ļoti daudzas bankas un uzņēmumi pameta Madeiru un devās citu vietu, lai varētu izmantot citu reģionu nodokļu atlaides. Un tas ir ļoti būtiski, ka norādu šo faktu. Kopš 90. gadu sākumu mums šajā reģionā pastāvēja brīvās tirzniecības zona, taču uh, vienlaikus eh, tiek ievērot visi Eiropas noteikumi. Notiek arī dažādas inspekcijas un kontrolas, kuras iznot centrālā valdība, dažādi starptautiski kontrols uzņēmumi ierodas pie mums un veic inspekcijas. Mēs nesam nekāda nodokļu paradīze. Mēs sadarbojamies un ievērojam gan starptautiskos, gan Eiropas noteikums par informācijas apmaiņu un tā tālāk. Brīvās tirniecības zonas uzņēmumi no Portugāles parasti ir pakļauti Portugāles uzņēmumiem, taču ir arī daži izņēmumi, un šos uzņēmumus pārbauda daudz striktāk nekā citus uh, uzņēmumus, kas neatrodas brīvās tirniecības zonā. Mēs ļoti uzmanīgi pārbaudam šos uzņēmumus brīvās tirniecības zonā un vienmēr esam uh, sadarbojušies ar nacionālajām, startautiskajām institūcijām, lai apmainītos ar informāciju, lai vispār pat neparādītos kaut kādas aizdomas vai negatīvas tēli par uzņēmumiem, kas nāk no mūsu salām, kas tur atrodas. Tāpat arī mūsu nacionālajos likumos ir aizliegti zināmi pasākumi, lai izvairītos no tādiem nelikumīgām praksēm. Jāpiemin tas, ka Portugālē ir pieņemti konkrēti likumi, lai cīnītos pret nodokļu atmazgāšanu, nodokļu nelegāli iegūto līdzekļu atmazgāšanu. Un 2008. gadā pieņemtais uh, likums ar numuru 25 arī regulē visu, kas ir saistīts ar uzņēmēju darbību, nu, piemēram, finansējums uh, terorismam, nelegāli iegūto naudas līdzekļu atmazgāšana. Un št tam ir pakļauti arī visi uzņēmumi, kas atrodas brīvās aizniecības zonā Madeirā. 2017. gadā tika pieņemti arī daudzi likumi, ar kuru palīdzību banku un uzņēmumu īpašnieks var daudz vienkāršāk identificēt. Mēs esam pieņēmuši tādus likumus, kur ir runa par finanšu līdzekļu pārvešanu starp mūsu salām un citiem reģioniem. Tas nozīmē to, ka visi šie likumi, likumdošanas akti spēr ļoti konkrētus soļus, lai ļoti konkrētu noskaidrotu, kurš tad beigās ir tas labuma guvējs finanšu transakciju gadījumā. Un mums ir iespējams no konstatēt, kuri ir īpašnieki uzņēmumiem Eiropas Madeiras brīvās tirniecības zonā, un varam arī uzreiz pārbaudīt, vai sniegtie dati ir patiesi. Madērā valda caurskatāmība, lai cīnītos pret nelegāli iegūto naudas līdzekļu atmazgāšanu. Un ja pastāv tādi gadījumi, par kuriem šeit runājam, tad tas nozīmē to, ka šie gadījumi parādās oficiālos dokumentos, un mums ir skaidrs zināms, kuri personas ir saistītas ar kuriem uzņēmumiem. Un noslēgumā mums Madeirā jo īpaši svarīgi ir zināt visu informāciju par ekonomiskajiem īpašniekiem, par, re, lai būtu reāla caurskatāmība, lai pat neparādītos aizdomu ēna par šīs brīvās tirniecības zonas eh, darbību. Un kā jau pieminēju, uh, Daudzi uzņēmumi pameta Madeiru, taču tagad um, parādās atkal jauni, jo viņi zina, ka pie mums valda caurskatāmība un tādēļ šiem uzņēmumiem uh, tiks veiktas konkrētas kontroles, tiks ievērota caurskatāmība, tiks ievēroti Eiropas Savienības likumi. Kā jau arī pieminēja, Madēras autonomais reģions uh, visu laiku ir sadarbojies ar Eiropas Savienību, lai nodrošinātu visu nepieciešamo informāciju, lai nebūtu iespējams nelikumības. Un ja tomēr tā ir noticis, tad šīs eh, nelikumības uzreiz ir tikušas konstatētas un tikuši piemērot attiecīgi pasākumi pret uh, konkrētiem uzņēmumiem. Portugālē ir izveidots arī īpašas vienības policijas sektorā, ir paredzēti īpaši amati finanšu sektorā, lai identificētu tādus uzņēmumus, kur pastāv aizdomas par um, aizdomīgām finanšu plūsmām. Un mēs izmantojam pilnīgi visu šeit iegūto informāciju, sadarbojamies ar visām iesaistītajām pusēm. Uh, jo mums ir zemu nodokļu sistēma, kas ir būtiska Madeiras reģiona attīstībai. Taču ir būtiski pieminēt arī to, ka šī zemo nodokļu politika nedrīkst tik sasaistīta ar nelegālu praksi. Paldies! Paldies eh, finanšu ministra kungam! Jūs tikko pastāstījāt eh, par to, kas tika mainīts kopš 2012. gada un ka esat pieņēmuši jaunāko Eiropas Savienības likumdošanu, sadarbojoties ar Portugāli. 21. un 22. jūnijā um, mums ir faktu un uzskaidrošanas misija Lisabonā, kur uh, tiksimies arī ar Portugāles finanšu Mm, sektora pārstāvjiem un vadības pārstāvjiem. Paldies jums par uh, rakstisko jautājumu atbildēšanu, kurus vēl līdz šim nevarējām izskatīt. Parasti mēs sākam ar mūsu uh, koreferentiem Jepi um, Kofodu un Ježekungu. Tagad dod vārdu jums, tātad četras minūtes, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs, un eh, paldies par eh, mūsu organizēto uzklausīšanu. Runāšu īsi. Kad jūs pieminējāt jaunos likumus no 9. līdz 12. gadam un visas kompānijas, kuras atstāja Madeiru, varbūt jūs varētu pateikt, uz kurieni tās devās. Jūs pieminējāt Luksemburgu un varbūt jūs varētu pateikt, cik daudz kompānijas pārcēlās uz citām valstīm un kādi bija iemesli pēc jūsu domām. Uh, un eh, iespējams, ka jūs varētu iesūtīt savu atbildi arī rakstiski. Tas man būtu interesanti uzzināt, bet mans jautājums. Madeiras brīvā tirzniecības zona 80. gados izveidota ideja tobrīd bija nodrošināt eh, nodarbinātību Madeirā dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Jūs tā kā drusciņ tam jau pieskārāties, bet eh, šogad vairāki Eiropas pētniecības centri ir nopublicējuši pētījumu, ka Madērā reģistrēto uzņēmumu direktori Viņi ir direktori simtiem tūkstošu uzņēmumu, un, piemēram, 300 uzņēmumu direktors ir viens vienīgs cilvēks. Vai jūs varat paskaidrot, kas tas ir? Kāpēc tā ir? Es saprotu, jūs darbojaties caurskatām, jūs esat pieņēmuši ļoti striktus noteikumus, bet kāpēc viens cilvēks var tapt reģistrēts kā direktors 300 uzņēmumiem un pat vairāk, un kā tas ir iespējams, ka šādas struktūras, šādas schēmas ļauj izvairīties no nodokļiem arī Madeirā? Paldies! Dank. Eh. Paldies, ministrs kungs, tagad atkal vārds jums. Nav ieslēgts. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Jāsu prezidents. Prieksēdētāji kungs, jāpaldies. Godātie deputāti, Kofoda kungs. 2011. gadā beidzās eh, nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem Madeirā. Un eh, tieši to brīdi mm, nebija nekāda eh, vairāk nodokļu atvieglojumu. Patreizējais eh, noteikumu kopums paredz, ka uzņēmumi maksā uzņēmumu nodokli. Tobrīd tas bija 3%, un šobrīd uzņēmumiem, kas ir reģistrēti Madeirā, ir arī jānodarbina vietējie iedzīvotāji. Uh, E, šo noteikumu maiņas rezultātā daudz uzņēmumi atstāja Madeiru. Kā jau teicu, līdz šā jaunā likuma pieņemšanai Madeirā bija reģistrēts 6000 uzņēmumu, tagad e, to skaits ir samazinājies līdz 1500. Tātad e, uzņēmumi devās uz citām Eiropas valstīm, īpaši Luksemburgu. Luksemburga ir lielākais sēdekļu skaita reģistrētājs. Uh, bet eh, Madeira pameta ne tikai uzņēmumi, arī bankas. Bankas vairāk izvēlējās eh, pārcelties uz eh, Hongkongu, Miami, arī Luksemburgu citu starpā. Tātad 12. gadā ļoti daudz, kas Madeirā mainījās. Patiesībā Luksemburgas vēstnieks devās uz Madeiru saņem, saņemt Eh, sarakstu no Madeiras eh, ministrijas, lai zinātu, kur uzņēmumu pārceļas uz Luksemburgu. Tātad eh, tas, ka uzņēmumi no Madeiras pārcēlās uz citām valstīm, nenozīmē, ka uzņēmumi atstāja Eiropu. Uh, Tātad Madeira ir attāls Eiropas reģions, un uzņēmumi no šās manas salas pārcēlās uz centrālo Eiropu. Jūsu jautājums, ka viens cilvēks var būt direktors simtos citu uzņēmumu, simtos uzņēmumu. Vēlētos eh, jums atgādināt, ka šis gadījums tika izmeklēts. Un eh, Eh, šis gadījums eh, tika konstatēts, kad eh, Madeirā vēl bija 600 tūkstoši uzņēmumu reģistrēti. Šobrīd situācija ir pilnīgi cita. Es nezinu, vai viens cilvēks var joprojām būt direktors simtos uzņēmumu. Man tomēr šķiet, ka situācija ir kardināli mainījusies. Madeiras darba tirgus likumi ir tieši tādi paši kā Portugālē. Tas nozīmē, ka e, cilvēks var strādāt vairākos uzņēmumos, strādājot katrā no tiem daļlaiku. Bet e, ja viens e, cilvēks ir simtiem uzņēmumu direktors, šī situācija ir pilnībā izskausta. Jo, kā jau teicu, jaunie noteikumi sāka strādāt 12. Eh, gadā. Paldies, Mirskungs, Mosek. Eh, gadījumā bija viens, kas aprūpēja tūkstošu uzņēmumu, un mēs gribam likvidēt šādus gadījumus un tiešām nodrošināt cārskatāmīgi. Nākamais runātājs ir Pēt Pietrs Jočeks, lūdzu. Thank you, Chair, Minister. Yeah. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Godātais ministra kungs par jaunām darba vietām. Es saprotu, ka dati, kuri tika iesūtīti Eiropas komisijai, tika iegūti izsūtot anketas uzņēmumiem, kuri uz tām atbildēja. Mans jautājums, vai ir jau kāda sistēma, kas ļauj pārbaudīt šos uzņēmumu iesūtīto anketu datus? Proti, vai šie dati ir korekti un atbilst patiesībā vai nē? Otrs jautājums, to jau Jepa Kūfūts uzdeva Atbildi tā kā nedzirdējām, bet jautājums ir saistīts ar ceturto e, naudas atmazgāšanas direktīvu un patiesā labuma guvēja noteikšanu. Šobrīd e, notiek diskusijas, ka šis patiesais labuma guvējs, ja tas nevar tikt noteikts, tad uzņēmuma direktors tiek par tādu uzskatīts, bet jūs teicāt, ka tā vairs nav, jo šādu direktoru skaits vairs nav liels, bet vai jūs varētu nedaudz ieskatēt, kāda ir patreizējā situācija un kā Madeirā darbojas un tiek izpildīta ceturtā eh, naudas atmazgāšanas direktīva? Bidušen. Paldies, lūdzu vārds jums. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par darba vietu radīšanu, varu pastāstīt, ka šodien pastāv dažādi modeļi, kuri ir jāievēro. Un šeit eh, vēlos pieminēt pāris piemērus. Šīs ir ļoti tehniskas normas, kas ir noteikts nacionāla līmenī. Piemēram, mums ir desmitais vai trīsdesmitais modelis. Uh, un pastāv arī uzņēmuma informācija, kas ir jānodod tālāk uh, valdībai vai valstī, kuras tad uh, valsts uh, institūcijas analizē, un tad šīs institūcijas analizē un izmanto šīs informācijas, un tie ir tādi standarta procesi, kas tiek piemēroti, kur tad tiek kontrolēts vai tiek radītas darba vietas. Un tad jautājums par šiem labuma guvējiem. Es jau atbildēju šo jautājumu. Esam pieņēmuši Eiropas Savienības likumus, piemērojam tos, jo mums arvien būtiskāk ir zināt, kas ir šie patiesie labuma guvēji, kas ir tās personas, kas stāv aiz finanšu transakcijām. Šobrīd uh, Nacionālajā Portugāles asamblējā tiek izskatīts likums, nacionāls likums, ar kuru palīdzību cenšamies panākt turpmāku attīstību šajā nozarē, lai būtu daudz stingrākas kontrolas saistībā uz patiesiem labumu guvējiem, kas attiec uzņēmumiem un finanšu transakcijām. Ir arī labumu guvēja centrālais reģistrs un notariāti. Notāri un arī centrālais reģistrs nākotnē būs tās atbildīgās institūcijas, kuru pienākums būs pārbaudīt šos labuma guvējus. Un kā jau pieminēju, šeit runa ir par nacionālajiem likumiem, nevis reģionālajiem. Un šie nacionālie likumi arī tiks piemēroti Madeirā un brīvās tirniecības zonā. Tādējādi mums ir papildu instrumenti, lai varētu pārbaudīt finanšu līdzekļu izcelsmi, kas atrodas eh, apritē gan Portugālē, gan Madeiras autonomajā reģionā. Paldies, ministra kungs. Tagad eh, pāriesim pie runātājiem no politisko grupu pārstāvjiem. Sākumā Eiropas Tautas partijas pārstāvs Nuno Melo. Lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar, a começar, o Sr. Uh, eh, Secretário. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms uh, um, pateikties eh, Rīkon Šalskungam, kurš ir ieradies un uzdot dažs jautājums. Ir dažādi veidi, kā var pieiet šim jautājumam. Piemēram, Ana Gomeša no sociāldemokrātu partijas uh, runāja par eh, Madeiru eh, kā tirzniecības centru un nomēlnoja to un eh, stāsta, ka tur galvenokārt strādā futbolisti un ķīnieši, un tad mēs, Tautas partija, CDS partija, mēs uzskatām, ka šī te teritorija, šis Madeiras finanšu centrs nedrīkst tikt salīdzināts ar Panamu. Tas vienkārši nav pieņemams. Uh, Eh, šeit ir eh, runa par ļoti īpašu eh, perifēru situāciju. Šī ir perifēra Eiropas Savienības sala, un daudzi arī var saprast šo situāciju, īpaši tie, kas ir bijuši Madērā. Mēs dubultā veidā esam perifēra teritorija. Tātad mēs esam sala, uh, bet arī atrodamies tālu no Eiropas kontinentālās daļas, un finanšu sektors uh, sastāda 20% reģiona ieņēmumu. Tas nav maz, uh, tur var piesaistīt investīcijas un radīt darba vietas, un uh, Portugāle ir trešā eh, svarīgākā valsts, runājot par kuģu reģistrāciju, un mēs tur neesam nekādā melnajā sarakstā. Uh, Līdzīga situācija ir arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs, un es domāju, ka tagad uh, mēs gribētu uzzināt, vai šī te Portugāles sociālistu rīcība ir pareizā, uh, tik ļoti uh, apsūdzot Madeiru dažādās sliktās darbībās, vai tas nenozīmē drīzāk to, ka viņi uh, Uh, kaitē Madeirai, jo tādējādi tiek kavēts investīcijas. Paldies! Uh, Īsts jautājums, tikpat īsi jūs varat atbildēt, ministra kungs. Jūs uh, jau saturisko daļu izstāstījāt par to, ko kolēģis runāja. Lūdzu! Obrigāt, Jā, paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti. Jā, es varu pavisam īsi atbildēt. Protams, ka tā ir, ka šī te uh, negatīvā reklāma kaitē uh, Madērai un nav pamatota. Un to arī deputāts ļoti pareizi uzsvēra. Mums ir eh, ieņēmumi, 20% ieņēmumi ir no finanšu sektora, bet eh, Madērai īpaši svarīgi ir tas, lai šie uzņēmumi, kas pamet eh, Madēru, lai tie pārvāktos uz citiem Eiropas reģioniem, kas ir labāk attīstīti nekā Madēra. Tātad Madēru vienmēr piemin kontekstā ar nelegālu uh, praksi, kas nemaz nav pamatoti, un tagad eh, Madeira kļūs eh, vēl perifērāks reģions ar sliktiem darba apstākļiem, un tad uzņēmumi dosies prom un pārcelsies uz attīstītākiem reģioniem. Bet eh, nav jau arī zināms, kas tad šajos reģionos notiks. Tad nav zināms, kā šie uzņēmumi rīkojas, bet tad vairs nebūs runas par Madeiru. Uh, Es domāju, ka Madeira bieži vien kā tāds neliels reģions tiek izvēlēts, uh, lai aiz, aizklātu un noslēptu kaut kādus uh, uh, faktus, kas notiek arī visur citur Eiropā, bet tas uh, neuzlabo Madeiras slavu. Turklāt mums ir vajadzīgas investīcijas. Jā, paldies, ministrs kungs, un labākais eh, futbolists pasaulē, Ronaldo, nāk no Madeiras, tās tāds, tāds fakts līdzsvaram. Nākamā man Ana Gomeša, lūdzu. Paldies, eh, Gonsalves kungs. Martā Istana grupa un reģionā valdība izlēma atjaunot uh, brīvās tiesniecības zonu un uh, sarunas tika veikts ar šo koncernu un uh, bija tikai reģionāls valdības kontrole un nevis publiski izsola, kā to prasa revīzijas palāta un kā to nosaka Eiropas komisijas noteikumi, tad, kad ir runa par konkurences noteikumu ievērošanu. Un tur uh, tas bija privātais uzņēmums, kas saņēma uh, šo līgumu, kā jūs to vērtētu? Un 2011. līdz 2014. gadam naudas pārvedumu statistika uh, netika publiskota. Un ir arī trešā naudas atmazgāšanas direktīva, kas prasa publiskot šo informāciju. Madēras autonomais reģions uh, vērsās uh, administratīvajā tiesā, uh, um, bet šis spriedums netika atzīts. Un uh, tika teikts, ka uh, šīs statistikas publicēšana ietekmētu negatīvi šī reģiona attīstību. Jūs tiešām domājat, ka caurskatāmība ir uh, negatīva. Lūdzu, ministra kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti. Attiecībā uz eh, šo koncesijas līguma izsniegšanu. Mēs ievērojām uh, likumdošanu, jā, revizijas palāta skatīja šo līgumu un uh, nonāca pie lēmuma, ka nekāda noteikuma vai procedūras netika pārkāpti. Un ir arī tieši ieņēmumi valstī 36% apmērā. Tas nozīmē, ka uh, reģions 70% eh, ieguldīja brīvās iesniecības zonas attīstībā un privātie uzņēmumi tikai 30%. Šeit tiek ievēroti visi noteikumi un viss atbilst eh, tam, kā publiskais sektors eh, aktīvi iesaistās. Bet mēs nedrīkstam šeit uh, um, kaut ko arī palaist garām. Ir uh, dažādas koncesijas, ir sadarbības starp privāto un uh, publisko sektoru, un koncesiju līgumos tiek uh, iestrādāt arī noteikumi. Tas viss ļoti labi darbojas. Un nav nekādu iemeslu šo partnerību apturēt. Tagad par finanšu transakcijām, par naudas pārvedumiem. Daudziem tiešām ir interese, lai visas transakcijas tiktu publiskotas. Un to lemj valsts valdība, centrālā valdība. Bet attiecībā uz uh, publiskošanu mēs uzskatām, ka visas transakcijas būtu jāpublicē, bet šis jautājums par laika posmu no 2011. līdz 2014. gadam, tas bija saistīts ar papildu informāciju attiecībā uz Madeiras eh, autonomo reģionu. Un šī te papildu informācija netika Tātad nebija tā, ka šī informācija eh, likumā noteikto normu rezultātā būtu jāpublicē. Mēs eh, strādājam eh, tiesiskajā ietvarā, un eh, tas ir labi Madērai, ka visa informācija tiek publiskot, ne tikai lai kontrolētu um, visas šīs darbības, kas notiek Madērā, bet arī lai uh, kliedētu bažas un aizdomas, eh, jo īpaši to acīs, kuri mūs uzskata par necaurskatāmiem. Tāpēc mēs iestājamies par informācijas publiskošanu. Tas ir svarīgi. Eh, autonomais reģions Madēra vienmēr eh, būs pirmajās rindās aizstāvot informācijas pieejamību. Un kopš 2011. gada mēs arī esam publiskojuši to uzņēmumu sārakstu, kas strādā Madēras salā, uh, un kam ir kādi eh, nodokļu eh, atvieglojumi. Tas viss tika publiskots un arī eh, galējie labumu guvēju un īpašnieki tika publiskoti. To jūs varat visu izlasīt nodokļu pārvaldes tīmekļa vietnē. Tur nav nekādu ierobežojumu. Katru gadu šī informācija tiek publiskota. Tad attiecībā uz transakcijām nodokļu paradīzēs jeb ārzonās. Ja Tā ir nacionāla atbildība, un tikai Portugāles valsts sekretārs var sniegt atbildi uz šiem jautājumiem, kāpēc šāda informācija tika vai netika publicēta. Mēs Madērā iestājāmies par to, lai visa informācija tiktu publicēta, lai nebūtu nekādu aizdomu par Madēru un lai um, tā praksa, kas tiek uh, lietot mūsu reģionā, netiktu uh, aizdomās turēt. Jā, pirmkārt, mūsu ielūgto viesu sarakstā jau ir Lisabonas valsts sekretārs, un vēl es gribētu lūgt jums nosūtīt vēl jautājumus, ja mums tādi būs par šiem jautājumiem. Tagad Pirko Rūrens no EKR lūdzu. Kiitos puheenjohtaja. Paldies! <clears throat> Paldies, prieksēdētāja kungs. Ļoti interesants diskusijas šodien, ļoti interesantas eh, diskusijas. Viena no lielākajām atšķirībām starp Eiropas valstīm un nodokļu paradīzēm ir mm, tiesības eh, pieregistrēt uzņēmumu internetā. Tomēr 15. gadā eh, finanšu noslēpumu indeksa sarakstā uh, no Madeiras vispār nebija nekādu publisku datu. Kā jūs to izskaidrojat, ka tieši izmantojot šo um, nodokļu konfidencialitātes uh, likumu, jūs uh, nesat īstenojuši lielāku caurskatāmību? Nākamais jautājums. Kā Madeiras brīvās tirzniecības zonas uh, likumu atjaunošana tiek īstenota un pieņemta? kādi ir jūsu projekti un kas pieņem šos likumus par um, grāmatvedības datu publiskošanu un vai, piemēram, piede, vai šo likumu sagatavošanā piedalās arī finanšu institūcijas un finanšu konsultanti. Jā, ļoti visaptvarošs uh, jautājums sāraksts, lūdzu, ministra kungs. Obrigado, Sr. Presidente. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, deputāts kundze. Likumdošana, kas tiek piemērota Portugālē, attiecas uz visiem uzņēmumiem. Un ir pat papildus prasības attiecībā uz uzņēmumiem Madēras brīvās tirzniecības zonā. Tāda šobrīd ir situācija, un Madēra nav nodokļu paradīze. Madēra ir reģions ar zemiem nodokļiem, bet tā nav ārzona, tā nav nodokļu paradīze. Mēs uh, īstenojam caurskatāmību un gan OECD, gan Eiropas Savienība to ir apstiprinājusi, bet arī nacionālās iestādes to var apstiprināt, jo visa informācija tiek analizēta un tādējādi uh, var izmeklēt visus eh, uzņēmumus eh, brīvās tirdzniecības zonā attiecībā uz grāmatvedības atskaitēm un tā tālāk. Un tas viss notiek atbilstoši likumdošanā noteiktajām normām. Šeit ir pilnīgi caurskatāmība, nav caurskatāmības trūkums, uzņēmuma bilants tiek uh, publiskotas un arī uzņēmuma reģistrs ir pieejams un tas viss ir apskatāms internetā. Uh, Un tāpēc eh, arī šeit eh, tiek runāts par to, ka mēs esam viens no caurskatāmākiem reģioniem. Ja šī informācija netiktu tik brīvi sniegta un nebūtu tik pieejama, tad mēs nemaz nezinātu, kam īsti šie uzņēmumi pieder, un mēs nezinātu, kas tie par uzņēmumiem. Bet, kā jau es teicu, tā ir nacionālā likumdošana, uh, kas tiek, tiek piemērota reģionam kā tādam. Šeit nekāda loma nav spēlējama, un mēs arī to nevēlamies. Un tad, kad ir runa par šīs informācijas analīzi, mēs sadarbojamies ar valsti, ar Banko Portugālu, ar eh, prokuratūru. Un visa informācija, kas ir nepieciešama, to mēs esam gatavi sniegt, lai Madeirā būtu pilnīgi caurskatāma sistēma saskaņā ar Eiropas Savienības un OECD noteikumiem. Jā, paldies, ministra kungs, tas viss izklausās ļoti progresīvi. Uh, Pat Eiropas Savienībā visur mums vēl tā nav. Nākamais līme ir Šēls no liberāļiem, Alda grupas vārdā. Jā, es gribētu teikt, ka es negribu šeit iejaukties Portugāls iekšējās debatēs. To es gribēju jau uzreiz pateikt, es vienkārši gribēju uh, pateikt savu viedokli, to jau esmu teicis. Man šķiet, ka pareizā, tātad patiesā problēma ir tā, vai tie kritēriji, kas attiec uz brīvās iniciatīvas zonu, joprojām vēl ir uh, ievēroti. Es nedomāju, ka jūs esat uh, nodokļu paradīze, bet tomēr neliela pa, uh, nodokļu paradīze. Uh, um, saskaņā tām no, uh, atbildēm, ko es uh, dzirdēju. Es jums neko nepārmetu. Es domāju, ka mums priekšsādātāja kungs vajadzētu šeit uzaicināt komisijas pārstāvis, lai atbildētu uz ļoti vienkāršu jautājumu. Kā tas var būt, ka šajos īpašajos Madēras uh, apstākļos ka tiek pagarināts salas brīvās tiesniecības uh, Uh, status līdz 27. gadam. Vismaz tā informācija, kas man ir, uh, neliecina par to, ka tas attaisnoti, pamatoti. Uh, Jā, um, es nepār neko, uh, neko nepārmetu Portugāles uh, iestādēm. Tas strādā likuma ietvaros, un es uh, esmu pārliecināts, ka ir centieni nodrošināt caurskatāmību un tā tālāk, bet kāpēc komisija līdz 2027. gadam pagarināja šo statusu, jo es neatros, ka būtu bijušas tāds padziļināts debats par šo jautājumu. Paldies, Mišela kungs, lūdzu. Uh, komisijas uh, iztaujāšana būs vēlāk. Lūdzu, ministra kungs, jums vārds. Jā, paldies. Kā tas ir iespējams, ka komisija šo eh, brīvās tiesniecības zonas status Madeirai ir pagarinājusi? Uh, Saskaņā 349. pāntu Eiropas Savienības darbības līgumā ir īpaši režīmi perifērijām Eiropas Savienības teritorijām, un tas ir arī Madēras gadījums. Tā ir neliela sala okeāna vidū bez dabas resursiem, lielā mērā atkarīga no turisma. Uh, un liela daļa mūsu salas ir neapdzīvota, mums nav nekādu dabas resursu, un tāpēc mums ir arī šīs brīvās tirzniecības zonas sistēma Madeirā, lai virzītu uz priekšu um, salas attīstību, un tāpēc arī Eiropas Savienība šo sistēmu akceptē. Un, um, Jūs varētu izlasīt šo noteikto pāntu Jā, perifērās teritorijas mums parlamentam vienmēr ir bijušas ļoti tuvas, bet eh, tik un tā ir pamatots jautājums, uz kādu pamatu tas ir noticis. Fabio Dimāzī nogoja lūdzu tagad. Jo, brigādo prezidente, wir eh, haben. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs no jums dzirdējāt, eh, dzirdējām valsts sekretāru kungs, ka pirmkārt Madeira nesot nodokļu paradīzu, otrkārt tur nekas nelegāls nenotiekot. Uh, Treškārt, eh, Eiropas komisija eh, ir apstiprinājusi, un ka ceturtkārt eh, ir citas nodokļu paradīzes Eiropas Savienībā. Es jums iebilstu tikai divos punktos. Jūs esat nodokļu paradīzes, tur notiek arī nelegāls lietas, jo futbola līgas to zina, bet jā, komisija ir apstiprinājusi šo statusu, un ir arī cits nodokļu paradīzes Eiropas Savienībā. Tā tas ir. Tagad citēšu Rikardo Gadozo Vestagars. Uh, pārstāvi. Um, Brīvās tiesniecības zona ir darbvietu radīšanas motors salā, un komisijai nav nekādas norādes par to, ka šis modelis neatbilst noteiktiem um, noteikumiem. Jā, Bavārijas rādio ziņoja, ka um, ļoti daudz uzņēmumu radījuši daudz darbvietas, un tad uh, tiek uh, norādīts, ka Daudzi um, direktori ir direktori daudzās uzņēmumos, un uh, tas nozīmē, ka tā ir nodokļu paridā, paradīze, jo, uh, ja kāds cilvēks strādā dažādos uzņēmumos, tad darba vietu statistikā viņš parādās vairāk kārt. Es gribētu no jums uzzināt, vai uh, tā ir patiesība vai nē. Un otrkārt gribētu jums pajautāt, ko jūs plānojat darīt pēc 2027. gada, tad, kad tas viss beigsies, desmit gadi vēl jums ir atlikuši, bet kāda ir jūsu stratēģija? Un treškārt, vai jūs kādreiz eh, padomājāt par to, ka eh, līdz ar finanšu sektora eh, daļu uh, Uh, jūsu IKP pieaug un ka jūs varētu arī zaudēt uh, tiesības saņemt struktūrālo fondu atbalstu. Tātad kā tas ietekmēs jūs iedzīvotājs? Paldies, tagad jums atbildēju vārds, ministrs kungs. Priekšsēdētāja kungs, Ponti kungs, runājot par Madēru. Uh, Jā, mēs esam oāze, taču ne jau nodokļu oāze. Un runājot par šo nodarbinātības situāciju. Un to jau arī iepriekš minēju. Mums bija sistēma numur viens, kur bija 6000 uzņēmumu, tagad ir palikuši 1500 uzņēmumu. Situācija šodien ir pilnīgi citādāka nekā tad, kad bija šie 6000 uzņēmumi Madēras autonomajā reģionā. Šobrīd mēs atrodamies ceturtās sistēmas fāzē un arī komisijas eh, ģenerāldirektorāti ar tie mums notika sarunas, ļoti sarežģītas sarunas, bet eh, tā rezultātā mēs varējām turpināt attīstīties un ņemt vērā Eiropas komisijas norādes. Mēs cenšamies visu laiku strādāt pie šī, eh, šo, šī jautājuma, šī nodokļa jautājuma. Mums ir ārkārtīgi būtiski šie jautājumi par terorisma finansēšanu, nelegālīgo to naudas līdzekļu legalizēšanu. Negribu krastos iespējas, ka Madeira šeit eh, rīkojas ignoranti. Mums ir ārkārtīgi būtiski ievērot Eiropas komisijas noteiktos likumus, īpaši cīnoties pret naudas atmazgāšanu un cīņu pret terorismu. Taču vienlaikus arī runāt par šīm sarunām ar komisiju, mēs ņemam vērā arī tās eh, bažas, kas ir jāņem vērā, lai likvidētu tādas situācijas, kur Madeiru ir iespējams izmantot nelegālā veidā, un to dara šie eh, uzņēmējdarbības sektors. Mums ir IKP, kas ir zemāks nekā visas valsts vidējais, kas ir zemāks nekā Eiropas Savienības vidējais, un tādēļ uh, arī mums ir ārkārtīgi būtisks šis starptautiskais tirniecības centrs Madeirā. Dati tika pārbaudīti šie dati tika ņemti no 2010. gada, un mūsu IKP pat ir vēl zemāks. Ministra kungs, ja pareizi sapratu, jūs eh, tagad atbildējat par darba tirgu statistiku, par eh, šiem jautājumiem, bet jūs neatbildējāt par uzdoto jautājumu par to, ka ir eh, pie, pieminēts vairāk darba vietu nekā reāli eksistē. Bet, nu, par to ceram vēl saņemt rakstiskas bildes. Haudi Haitela no zaļajiem lūdzu. Paldies, priekšsēdē kungs, ministra kungs. Es saprotu, ka jūsu sala ir paradīze, kuru man vēl ir jāapmeklē un jānodrošina ilgspējīgs turisms tur. Taču mans jautājums ir tāds. Vai jūs atbalstītu ietekmes novērtējumu par šiem īpašajiem pasākumiem? kas ir izveidot, lai izveidot šo brīvās tirzniecības zonu. Vai jūs atbalstītu šādu ietekmes novērtējumu, kas parādītu, kāda ir uh, rezultāti šai brīvajai zonai, kā tas ir ietekmējis vietējo ekonomiku, radījis darba vietas? Mana grupa 2014. gadā atbalstīja perifēro reģionu paketi, ieskaitot akcijas nodokļu samazinātus. Uh, šos likmes, eh, tostarp arī alkoholam un tā tālāk. Un mēs eh, to pieņēmām cerot, ka tas tiešām palīdzēs vietējiem ekonomikai. Un šajā kontekstā gribētu uzdot jautājumu, vai ir pieejami kādi dati, kas apstiprinātu to, ka uzņēmē darbības eh, aktivitātes Madērā veicina darba vietu izveidošanu, jo no daudzām citām valstīm mēs zinām, ka uzņēmēji, uzņēmumi var uh, izmantot šādus īpašus uh, pasākumus, taču neveido jaunas darba vietas. Un mans pēdējais jautājums, ministrs kungs, attiecas uz caurskatāmību. Man radies tāds iespējas, ka Madeira cieš uh, politiskus zaudējumus, jo tā tiek uzskatīta par nodokļu paradīzi. Un vai šajā gadījumā jūs atbalstītu to, ka šādas nodokļu paradīzes tiktu iznīcināts pilnībā visā Eiropas Savienībā un ka visur tiek paredzēta piemērota pilnīga caurskatāmība, lai spēles noteikumi visiem būtu vienādi. Paldies! Mirskungs, divas minūtes atbildē. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par Madēras brīvās uh, zonas novērtējumu, mēs atbalstam šādu novērtējumu, šādu izmeklēšanu. Jo īpaši tādēļ, ka šāda novērtēšana jau tiek veikta kopš 2011. gada. Mūs nepārtraukti kontrolē valsts, un mēs uh, nodrošinam visu informāciju valstī, visu, kas ir nepieciešama, lai uh, īstenotu šī startautiskā tirzniecības centra pārbaudi. Un tas notiek jau kopš 2011. gada. Tagad runāt par caurskatāmību. Attiecībā uz šo brīvo zonu un mazo zemo nodokļu zonu. Kā jau teicu, mēs, protams, ka vēlamies būt caurskatāmi, uh, Mēs cenšamies likvidēt visas aizdomu, visus aizdomu gadījumus. Un kad iztek uh, dažādu Eiropas uh, normu termiņš, tas noteikti attiecas arī uz Portugālu, taču kamēr Eiro, pasaulē pastāv brīvās tirniecības zonas, tad Madeira nedrīkst ciest no tā tikai tādēļ, ka mēs esam tāls, eh, grūti pieejams reģions, mēs nedrīkstam kalpot par piemēru, kur eh, šie procesi tiek īstenoti. Pastāv eh, pūliņi apkarot zema nodokļa reģions, taču vienmēr tad pie pirmajiem ķeras klāt tā šādiem maziem reģioniem, tādiem, kuriem ir problēmas, kuriem ir grūti paust savu balstu Eiropā. Un tādēļ, ja vēlamies uh, likvidēt šādus uh, zemu nodokļu reģionus, tad, protams, to var darīt arī sākot ar Madēru, taču ne kā pirmo reģionu. Jo tika pieminēts 2012. gads, kad daudz uzņēmumu pameta Madeiru. Uh, un daudz uh, bagātāka valsts kā Portugāla Madeira, tad uh, guva iespējas un centās gūt arī sarakstus ar šiem uzņēmumiem, lai pārvelinātu tos. Paldies, brīvās tirzniecības zonas jautājums būtu jāapskata atsevišķi, jo par to jau diskutējam arī faktu noskaidrošanas misijā Luksemburgā. Nākamais runātājs no e FTD, Deivids Koberns, lūdzu. Uh, Dankeschön, my president. Paldies, prieksēdētāji kungs. Ministrs eh, pieminēja, ka nauda un uzņēmumi no Madeiras dodas prom uz Hongkongu un arī ārpus Eirozonas. Bet eh, salā ir nepieciešama uzņēmuma, nepieciešams darba vietas, jūs pieminējāt 20%, bet tas ir kapitālisms, tā tas vienkārši darbojās un tas ir jāakceptē. Eiropas piedāvātā forma, ļoti augsti nodokļi un nekonkurēt spēja, tā ir realitāte, tāpēc lūdzu nebrīnaties, ka nauda atstāja Eirozonu, dodoties uz Hongkongu un apvienoto karalisti. Uh, Eiropas zona, Eirozonai ir jābūt daudz konkurētspējīgākai nodokļu ziņā un nevis īstenot sociālistisku nodokļu politiku. Jūs saprotiet, ka Eiropas Savienība vairs nav konkurētspējīga pasaulē, tāpēc arī Lielbritānija no Eiropas Savienības aiziet. Jūs izmantojiet cīņu pret terorismu kā aizsargu, kā atrunu jo nav jau tā, ka uh, terorisms ierodas Eiropā, lai izvairītos no nodokļiem. Jau tā nodokļu sloga uz ceļiem nospiestie nodokļu maksātāji šobrīd ir spiesti maksāt par uh, citiem, kur nestrādā un kuriem ir milzīgas algas un milzīgas, pel, milzīgas pers, pensijas jau gadsimtiem darbojošās Angļu banku sistēma. Kāpēc jūs neņemiet to par piemēru? Un es esmu pārliecināta, ka mm, e, to jau nesagraus tādas e, valsts kā Madeira. E, Paldies! Mēs vēl neesam uzsākuši sarunas par Brexit. Uh, Un tad redzēsim, vai atkārtoti Kopas kunga paustais viedoklis, eh, ka tas būs ļoti labi Lielbritānijā, pierādīsies. Lūdzu, ministrs kungs, cik esat gatavs atbildēt par šiem vispārīgiem nodokļu jautājumiem? Jums tas nav jādara, bet jūs drīkstat sniegt atbildes. Okay, es war ohnehin ein Statement. Nu, katrā gadījumā tas jau bija tāds paziņojums. Nākamais Markus Ferbers no e FAP. Paldies, Mirsta kungs. Es uh, ar Bavārijas uh, radio organizācijas uh, īpašo pētniecības nodaļu veselu gadu garumā izsakojušiem jautājumam. Un, uh, arī par šo Madeiras gadiem. Es tagad no rīta izdrukāju pāris lapas no interneta ar datiem no starptautiskās nodokļu institūcijām, kur tiek uh, piedāvāts, kā var apiet uh, nodokļus, kur ļoti skaidri ir aprakstīta situācija Madeirā, kāda pakalpojuma tiek piedāvāta, lai varētu pilnībā atbilst uh, likuma režīmam, neradot papildu izmaksas. Un lūdzu, neļauj noieties. Tas ir tieši tas, ko ir darījušas eh, advokātu biroji, lai eh, pārnestu naudas līdzekļus uz Madeiru vai kaut kur citur. Tādēļ nevarat atgalvot, ka nesat nodokļu paradīze šāda oāze. Un otrkārt, nodokļu sistēmas mainīšanai. Uh, Madeirā rezultāts nedrīkst būt eh, tāds izdevīgs tikai Portugālē, tam jābūt izdevīgai Madeirā. Un turklāt vēlos pieminēt, ka Madeirai nebūtu izdevīgi šeit paaugstināt nodokļus, jo tas mainītu Madeiras status attiecībā arī uz īpašo šo statusu Eiropas Savienībā. Un tad runāt par šo startautisko uzņēmējdarbības centru, kuru var pieminēt dažādus uh, nodokļu prakses. Šeit uh, notiek tāda prakse, ka nevajadzētu radīt uh, papildu nodokļu ieņēmums, jo tas radīs zaudējums citās nozarēs. Paldies, lūdzu, ministrs kungs, eh, šie ir ļoti aktuāli jautājumi. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, deputāta kungs. Protams, ka mēs eh, gribam, lai arvien vairāk uzņēmumu eh, atver savu uzņēmē darbību Madērā, lai notiktu plašāk uzņēmē darbība Madērā. Taču patreizējās ceturtās sistēmas ietvaros, kas pie mums pastāv, un šeit ir iespēja, ka uzņēmumi, kas darbojas, šeit var darboties līdz 2020. gadām. Taču tam jānotiek uh, Eiropas komisijas pieņemtā ietvara robežās. Mēs darbojamies šī ietvara robežās. Šeit, protams, ka ir jāpieskaita arī tās normas, kuras ir noteikts Eiropas Savienības līmenī. Mēs tās arī akceptēsim, tās attieksies arī uz Portugāli. Un Portugāles valdība, proti Portugāles parlaments, šos likums arī piemēros. Tas ir ietvars, kurā mēs strādājam. Taču, protams, ka šī ietvarā robežās cenšamies panākt arvien vairāk uzņēmumu ierašanos Madeirā. Šī ietvara robežas mēs cenšam pārvil, pievilināt uzņēmumus uz Portugālu, uz Madeiru, kas eh, rada vairāk nodokļu ieņēmumu, attiecīgi arī vairāk darba vietu Madeiras salā. Taču, kā jau teicu, mēs esam atkarīgi no nacionālo likumu ietvaru, kas tiek piemērots Madeiras autonomajam reģionam. Paldies! Nacionālais uh, likuma ietvars uh, tiek pārbaudīts arī atsevišķā faktu noskaidrošanas misijā, par to vēl runāsim. Taču lūdzu vēl papildu jautājums. Ja drīkst, es nesaņēmu atbildus uz saviem jautājumiem. Es šeit citēju tikai vienu piemēru no uzņēmuma dibināšanas Madērā. Un šeit ir pieminēts, ka advokāts, eh, advokātu birojas eh, dot uzdevumu kādai personai, kas bieži atrodas uz Uh, Madeiras salā, vai arī mēs uh, izveidojam filiāli šeit Madeirā. Tas ir klasisks gadījums, kas notiek arī citā pasaulē. Jūs šeit melojat, ja atgalvojat, ka tiek radītas darba vietas jaunas. Demasī kungs jau pieminēja, ka apmēram 2700 darba vietu tiek radīts, kas atrodas vienā ēkā šajā biznesa centrā. Jūs melojat sev un mums. Nu, atstāsim faktus, kādi tie ir un izpētīsim vēl šo gadījumu. Ministrs, tagad jums noslēdzošie vārti. Jā, šīs 2017 e, darba vietas vienā ēkā tās noteikti neeksistē. To es ļoti skaidri tā varu pateikt. Un tas, kas kādi jautājumi tika uzdotos, tiem sniedzu atbildes. Mums ir likuma ietvars, kurā ietvaros mēs darbojamies. Ja kaut kas e, nenotiek attiecīgi šim ietvaram, tad notiek pārbauda. Un, ja kas nav pareizi, tad tiek iesaistīts policiskās institūcijas, un tā tas notiek. Un tas notiek pastiprināts šādā veidā kopš 2011. gada kad mēs esam e, sasaistījuši darba vietu radīšanas noteikums ar nodokļu atvieglojumiem. Uh, Paldies, jā, visi jautājumi netika atbildēt, lūksim vēl rakstiskas atbildes no jums, par tiem runāsim arī Lisabonā, tas ir skaidrs, ņemot vērā jau apkopotos datus, vēlos jums ļoti sirsnīgi pateikties par to, ka uh, esat pie mums šeit ieradušies, un ja es pareizi saprotu, tad mēs tagad varam ieturēt piecu minūšu pauzi, līdz nākamajam panelim. Sirsnīgs paldies, ministra kungs. Mēs noteikti arī tiksimies uh, uz vietas Madeirā, kur mums būs iespēja iepazīties ar šo reģionu. Tagad piecu minūšu pārtraukums un tad turpināsim. So. Tā. Cienītās dāmas, godātie kungi, turpināsim mūsu sanāksmi ar otro paneļdiskusiju. Un eh, Ferberkungs, es būtu pateicīgs, ja jūs varētu turpināt sarunas ārpus zāles. Lūdzu. So. Tā. Turpināsim debates otrā paneļdiskusija par Gibraltāru un Normandijas salām. Mums ir virkne runātāju un viņu pavadoņu. Runātājus vēlreiz nosaukšu. Džeims Tipings, Gibraltāra finanšu direktors, Rikards Volkers, uh, finanšu uh, noziegumu policijas direktors Gensijā un Kolins Pāvels uh, Džersijas valdības uh, starptautisko lietu padomnieks. Un viņu pavada Kareras kungs, kurš ir uh, Gibraltāra nodokļu padomnieks, mūsu bijušais uh, padomnieks Grēms Vatsons, kurus sirsnīgi apsveicu šeit. Viņš kādreiz bija liberāļu priekšsēdētājs. Uh, parlamentā. Šobrīd viņš ir īpašais padomdevējs Gibraltārai un Robs Krejs, eh, starptautiskās nodokļu politikas direktors no Gēnsijas. Cienītās dāmas, godā tie kungi, jūs redzējāt, kā tas eh, parasti notiek, un es negribu tagad teikt garus ievadvārdus, arī šeit mums ir atvēlētas eh, septiņas minūtes ievadvārdiem trim runātājiem un tad piecu minūšu uh, uh, posmi uh, mūsu um, jautājumu uzdevumiem un atbildēm. Sāksim ar Džeimsu Tipingu no Gibraltāras. Lūdzu, Tipinkungs, jūs esat pirmais. Your Excellency. Godātais priekšsēdētāj kungs, cienījamie kolēģi, Mans vārds ir Džēns Stipings, un es esmu Gibraltāra finanšu direktors, un eh, mani pavada Franks Kareres, kas ir Gibraltāra nodokļu pārvaldības konsultants. Paldies par šo iespēju uzstāties pana komitejā. Gibraltārs ir pilnīgi pašpietiekama pašpārvaldes eh, teritorija, Britu aizjūra teritorija, un uz to attiecas visa Eiropas Savienības līgumi ar dažiem izņēmumiem. Mēs um, darbojamies Eiropas iekšējā tirgū, uz mums attiecās eh, visas četras eh, brīvības, bet eh, mēs nesam Eiropas muitas savienībā un uz mums neattiecas PVN režīms. Mūsu status pilnībā pakļaujas apvienotās karalistes noteikumiem. Eiropas Savienības regulas uz Gibraltāru attiec tiešā veidā un direktīvas tiek transponētas. Tas nozīmē arī visus tos pasākums, kas attiecas uz finanšu uzraudzību, nodokļu iekasēšanu un naudas atmazgāšanas nodokļiem. Uzņēmuma nodoklis ir 10% un eh, personām, personu apliekamais nodoklis ir 25%. Un eh, mūsu nodokļu režīmu uzrauga Eiropas Savienības atbilstīgās iestādes. Mūsu finanšu pakalpojumi galvenokārt sastāv no trīs e, pakalpojumu sfērām - apdrošināšana, banku pakalpojumi un fondi. Apdrošināšana ir lielākā finanšu joma, un 22% eh, no apdrošināšanas pakalpojumiem ir nāk vai kaut kādā veidā ir saistīta ar apvienoto karalisti. Apmēram 55 apdrošināšanas kompānijas eh, ir reģistrētas Gibraltārā. 14 bankas eh, Gibraltārā, kas piedāvā gan aizdevumus, gan arī hipotekāros kredītus Gibraltāras iedzīvotājiem banku depozītos ir apmēram 5200 miljoni sterliņu mārciņu. 70% no šiem depozītiem ir Gibraltāras klientu eh, pārvaldībā un apmēram 500 miljoni ir no apvienotās karalistes rezidentiem. 68 autorizēti finanšu padomdevēja iestādes, finanšu iestādes. Uh, apmēram 15 tūkstoši Gibraltāras uzņēmumi, tajā skaitā, eh, kas aktīvi darbojās vai ir tikai reģistrēti Gibraltārā. 29 eh, tūkstoši 2005. gadā reģistrēto kompāniju šobrīd šis skaitlis ir samazinājies līdz 15 tūkstošiem. Fondi ir apmēram, fondu, ska, fondu skaits ir apmēram 80. Tā tad Gibraltāra finanšu nozara, finanšu domēns Eiropas mērogu, mērogā raugoties ir maziņš. Tomēr 20% no IKP nāk no šā sektora un 16% no darbspējīgiem iedzīvotājiem strādā šajā nozarē. Uh, Šobrīd mēs gatavojamies Brexit procedūrai un domājam, ka apvienotās karalistas valdība ņems vērā Gibraltāra ekonomisko modeli, kuru mēs nevēlamies mainīt. Patiesībā šis modelis sniedz eh, jaunas iespējas, jo mēs būsim vienīgā teritorija Eiropā, kurai būs tieši pieeja apvienotās karalistas banku apdrošināšanas investīciju pakalpojumiem, un eh, tas ir nozīmīgi. Gibraltārs um, ir noslēdzis divpusējas nodokļu informācijas apmaiņas um, nolīgumu saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu, un mēs šobrīd īstenojam 151 apmaiņas informācijas mehānismu ar e, EASO e standartiem un ar 98 valstīm visā pasaulē. Gibraltāras uh, EASO 115 lapas pušu ziņojums skaidri parādīja, ka Gibraltārs izpilda augstas prasības un mūsu reitings ir tāds pats kā apvienotie karalistē Vācijai vai ASV. Mēs e, FATKA ietvaros jau kopš 15. gada sniedzam Amerikas Savienoto valstu atbilstīgajām iestādēm nodokļu atskaits un to pašu IGA apvienotajā karalistē kopš 16. gada septembra. Uh, Gibraltārs Eiropas Savienības dalību valstī informācijas apmaiņas ietvaros jau kopš 17. gada septembra sniedz automātisku datu apmaiņas pakalpojumus. Kopējie informācijas apmaiņas standarti kurus Gibraltārs parakstīja un īsteno kopš 14. Eh, gada. Mēs būsim tā saucamā pirmā viļņa valstis, eh, kas šo e, klauzulu pilnībā īsteno ko 17. gada septembra. Gibraltārs īsteno drakoniskus naudas atmazgāšanas likumus un finanšu e, nozieguma apkarošanas likumus. FATF un Eh, starptautiskais mm, valūtas fonds ir izvērtījis mūsu īstenotos likumus. Mēs esam eh, iedibinājuši īpašu nacionālo naudas atmazgāšanas, eh, atmazgāšanas atbildīgo un Tas viss darbojas paralēli 4. naudas atmazgāšanas direktīvai. Gibraltāra finansiālās izmeklēšanas nodaļa sistemātiski un regulāri ar visām pārējām dalību valstu atbildīgajām iestādēm apmainas arī informāciju. Mēs tiešām strikti darbojamies pret naudas atmazgāšanu un ļoti sīki sekojam līdz aizdomīgiem darījumiem un pārskaitījumiem. Gibraltārs. Gibraltāra arī e, ir spiesta reģistrēt patiesā labuma guvēju, un direktīva un šī reģistra obligātums stāsies spēkā 17. gada 26. jūnijā. Ja e, šo reģistru publicēšana tiks pieņemta par normu, to īstenos arī Gibraltārs. Gibraltārs ir parakstījis jaunu globālo standārtu automātiskās apmaiņas e, informācijas apmaiņas sistēmu par patieso labumu gumēju, guvēju. Pēc Brexit uh, Mēs esam gatavi sadarboties cieši ar visām ieinteresētajām pusēm naudas atmazgāšanas apkarošanā un nodokļu sistēmas īstenošanā. Mēs esam gatavi sadarboties ar Eiropas Savienību un šobrīd paldies par jūsu uzmanību. Jā, vielen dank. Jā, paldies, Tepinga kungs. Jā, tas tā kā jūs. Uh, teicāt, laicīgi tiks ieviest, eh, tā skaitā arī par reģistru formu, proti eh, publiski vai tikai iestādēm pieejams reģistrs, tad varam tiešām izdarīt secinājumu, ka Gibraltārs eh, būs viena no tām teritorijām, kas ies pa priekšu šajā jomā. Paldies! Tagad došu vārdu Ričardam Volkaram kurš ir uh, eh, Gērnsijas vārdā šeit uzstāsies. Lūdzu, Vokarkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Ričards Volkers, es esmu finanšu noziegumu politikas direktors Gērnsijas valdībā. Um, no manas pa kreisi sēž Robs Grējs, kurš uh, atbild par starptautisko nodokļu politiku. Es esmu iesaistījies uh, Eh, Gensijā starptautiskās uzraudzības un eh, naudas atmaskāšanas apkarošanas politikā gadrīz 20 gadus. Un visu šo laiku mūsu politika ir bijusi atbilst starptautiskiem standartiem. Tā nav tāda kā izvēle vai iespēja, bet tā ir atbildība. Lai to ilustrētu, Gensijas parlaments vienbalsīgi pieņēma politiku par to, lai ieviestu likumu, kas izveidos ietvaru, lai tiktu reģistrēta juridisko personu eh, gala saņēmē informācija. Un arī apstiprināja šo likumu. Gancijas iestādes tiešām tic, ka ir jāiesaistās sadarbībā ar starptautisko sabiedrību, lai noteiktu standārts un iesaistītos globālajos pūliņos, uzraudzītu un īstenot standārts. Piemēram, es piedalos uh, finanšu darba grupas Moneval un Egmont eh, darbā. Es esmu arī veicis vairākus eh, novērtējumus citām teritorijām attiecībā uz AML CFT standartiem. Mans kolēģis Robs Grējs pārstāv Gensiju OECD globālajā fórumā viņu koleģiālās novērtēšanas grupā un automātiskās informācijas apmaiņas darba grupā, BEPS iekļaujušajā ietvarā un valstu ziņojumu grupā. ROPS arī ir veids kolēģi novērtējumu virknei jurisdikciju, novērtējot eh, tās globālā fóruma ietvaros. Gensija ir eh, Lielbritānijas Uh, teritorija un status ir atkarīgs, at, atšķirīgs no Gibraltāra vai Karību jūras teritorijām. Tā nav daļa no apvienotās karalists un tā nav pārstāvēta arī apvienotās karalists parlamentā. Apvienotās karalists parlaments nepieņem likumus Gensijai bez Gensijas piekrišanas. Un tā ir konstitucionālā prakse, ka apvienotā karalista konsultējas ar Gensiju pirms uh, uzliektais starptautisko tiesību pienākumus. Uh, Guernsey ir iekļauta daudzos starptautiskos uh, nolīgumos un konvencijās ar tās piekrišanu, piemēram, tur, kur uh, apvienoto karalista ir puse par uh, ekonomisko sadarbību, uh, kas ir 90. 1990. gada noliegums Gencijas attiecības ar Eiropas Savienību ir noteiktas 72. gada apvienotās karalists iestājas līguma trešajā protokolā. Šajā protokolā nosa, ir noteikts, ka Gencija ir muitas teritorijas sastāvdaļa un ir arī brīva preču kustība starp Gensiju un uh, dalību valstīm. Gensija nav vienotā tirkus sastāvdaļa finanšu pakalpojumu jomā, un tai nav jāievērš attiecīgās direktīvas. Otrkārt, Gensija ir trešā valsts, runājot par finanšu noziegumu un nodokļu likumdošanas uh, jautājumiem. Un tomēr Gensija brīvprātīgi pieņem uh, attiecīgu vai līdzīgu likumdošanu, kur tas ir nepieciešams, piemēram, uzkrājuma direktīva. Uh, Runājot par AMLCFT, Gensijai ir jau sen apņemšanās ieviest uh, FATF standārts finanšu pakalpojumu uzņēmumi, kuri ir arī uh, TCSP, uh, ir uh, jau 2000. gada apņēmušies ievērotājiem LCFT pienākumus, piemēram, bankas, uh, uh, jau arī ir apņēmušās šādas saistības, un uh, uh, uzņēmiem ir bijuši daudz gadi, lai uh, pielāgotu savus prakses AMLCFT prasībām. Uh, Gensijas uh, veiksmīga darbība parādās arī dažādos uh, um, ziņojumos un pārskatos, un arī pozitīvi komentāri pēc divpusējām uh, sa sarunām par uh, to, kā ir apmaiņa ar uzņēmumu uh, īpašnieku informāciju. Moneval 2016. Uh, gada janvārī publicēja ziņojumu, kas vēlreiz uzrāda, ka Gensijas juridiskais ietvers attiecībā uz AMLCFT ir ļoti strikts ir noteikts, ka ir jāveic pienācīga izpēta un jāsniedz informācija par uh, īpašumtiesībām un tur tika dots ļoti labs re reitings. Šis manevāla ziņojums skaidri parāda, ka um, institūcijas ļoti labi apzinās savus AMLCFT pienākumus, un profesionālai TCSP arī uh, norāda, ka uh, ļoti labi tiek ievērotas uh, normas attiecībā uz uh, īpašumu tiesību norādīšanu. SVF uh, ziņojums uh, norāda, ka juridiskās personas, kas uh, strādā agencijā, ir caurskatāms un sniedz precīzu informāciju par uh, īpašniekiem, un šāda informācija ir pieņem, pieejama tiesības sargājošajām un citām iestādēm. Agencija bija viena no pirmajām jurisdikcijām uh, pasaulē, kas prasīja, lai TCSP būtu jāievēro AML CFT ietvars. Agencija bija arī viena no pirmajām jurisdikcijām, kas noteikta, iet, noteica ietvaru uh, um, uzraudzības uh, pasākumiem, uh, runājot par uh, darbību tirgū. Un Gensija ir viena no dažām jurisdikcijām globāli, kas uh, saglabā um, piesardzības regulējumu attiecībā TCSP un uh, tiek veiktas. Uh, pārbaudes attiecībā uz visiem aktivitāšu aspektiem. Šī likumdošanas un monitoringa kombinācija nodrošina, ka tikai pienācīgi TCSP tiek veidoti un darbojas gēnsijā un ka AMLCFT standārti attiecībā uz pienācīgu izpēt attiecībā uz klientiem un caurskatāmību tiek ievēroti, un ka tikai pārbaudīt informāciju par uh, juridisko personu galīpašniekiem ir pieejama. Banks un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji arī uh, ir to skaitā, kam jāievēro AMLCFT standārti. Papildus tam, kopš 2008. gada uzņēmumiem tiek prasīts uh, iecelt uh, um, uz vietas dzīvojošu pārstāvi, lai uh, pārbaudītu un saņemtu informāciju par gala labumu saņēmējiem. Un uh, arī visām uh, juridiskajām personām būs jāsniedz informācija reģistram. Uh, tur būs uh, tāda datubāze, kurā varēs meklēt informāciju, bet mēs veicam arī citus pasākumus. Uh, um, iestādes pārskatīs, kā vislabāk uh, ievērot pat standartus, uh, lai nodrošinātu caurskatāmību. Gērcija uzskata, ka caurskatāmība attiec uz informācijas apmaiņu ar citām jurisdikcijām. Un mēs uh, arī esam uh, redzējuši starptautiskos novērtējumos, ka Gērcijai uh, ir uh, tiešām uh, pienācīgs ietvers, lai apmainītos ar informāciju. Uh, Mēs esam snieguši informāciju dažādām citu valstu iestādēm jau daudzus gadus, un mūs iesaka izvēlēties tāpēc, ka mēs laicīgi un uh, pilnvērtīgi sniedzam informāciju. Tagad par nodokļiem. Jā, jau tagad ir astoņas minūtes. Es uh, redzu, ka jūs esat to visu iesnieguši, un uh, izskatās, ka vēl 6-7 minūtes varētu būt vajadzīgas jūsu runai. Vai mēs varam tagad ķerties pie jautājumiem? Jā, ok, please. Jā, lūdzu. Divas minūtes tad jums. Runātājiem nav. Tātad, jā, eh, nodokļu nemaksāšana eh, ir noteikta par to sodi Gēnsijas likumdošanā un uh, ir arī naudas atmaskāšanas apkarošanas likumdošana. Mēs atbilstām uh, nodokļu caurskatāmības un informācijas apmaiņas starptautiskiem standartiem, un Gēnsijas politiķi ir vienbalsīgi vienojušies to turpināt. Uh, Gērncija ir apņēmusies uh, atbilst OECD iniciatīvai par caurskatāmību un efektīvu informācijas apmaiņu 2002. gadā. Tā ir pievienojusies daudzpusējai konvencijai par uh, savstarpējo palīdzību nodokļu jautājumos, un tas sākās 2014. gadā. Tā ir arī daļa uh, kopīgo ziņošanas standartu uh, grupā, un uh, mēs arī uh, esam novērtēti OECD globālā fórumā kā teritorija, kas lielā mērā ievēro starptautiskos standārtus par informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma. Un mums ir līdzīgs reitings kā daudzām ES dalību valstīm. Mēs esam pieņēmuši uh, uzkrājumu direktīvu, kur uh, Eh, tiek nodrošināta arī informācijas apmaiņa kopš 2011. gada. Gēnsija atbilst rīcības kodeksa principiem par uzņēmējdarbības nodokļiem, un to atbalstīja arī ECOFIN šo novērtējumu. Turklāt mēs esam parakstījuši 60 eh, nodokļu informācijas apmaiņas eh, nolīgums un 13 divpusējus dubultās nodokļu maksāšanas nolīgumus Nu, ir arī starptautiska konvencija par informācijas apmaiņu. Attiecībā uz Panamas dokumentiem, tad eh, šī uh, firma nebija uh, pārstāvēta Gēncijā. Un uh, Gēncija ir arī tomēr eh, nav apmierināti par šo dokumentu saturu un izveidoja Panamas dokumentu darbu grupu. Eh, mēs vēlamies izmeklēt eh, dažādus veidus, kā agencija varētu tikt izmantota noziedzīgiem nolūkiem, bet nesam līdz šim atraduši nekādus pierādījumus, ka agencijas struktūras varētu tikt izmantotas būtu izmantots eh, noziedzīgos nolūkos. Eh, nākotnē mēs noteikti atvēlēsim būtiskus resursus, lai ievērot starptautisko standartus, caurskatāmību eh, un šādas informācijas apmaiņu arī, lai nodrošinātu ar citām jurisdikcijām, lai turpinātu izmeklēšanas centienus attiecībā uz jebkādu iesaist Panamas dokumentu skandālā. Paldies, Volker kungs! Diemžēl jūs iztērējāt 11 minūtes. Un, eh, jā, tas viss bija labi, ko jūs teicāt, bet kaut kā tomēr, lai saprātīgi organizētu sanāksmi, vajadzētu arī ievērot uzstāšanās laiku. To saku gan runātājiem, gan kolēģiem. Un tagad bez garām runām tokšu vārdu Kolinam Pavelam no Džērsijas. Lūdzu, Pavelkungs. Thank you, Chair. Uh, on... Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, godātie eh, deputāti. Es vēlētos jūs iepazīstināt ar manu eh, palīgu, kas ir Džersijas ministrijas starptautisko lietu konsultants eh, Kolins Pauels. Paldies! Es vēlētos iepazīstināt jūs ar to, kā Džersija cīnās pret eh, nodokļu izvairīšanos par nodokļu caurskatāmību un naudas atmazgāšanu. Tādējādi atbildot uz jūsu šā gada 4. aprīlī iesniegto vēstuli Džersijas eh, vispārējo lietu ministrijai. Eh, tā tad atbildot uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, Džersijas vispārējo lietu ministrija sagatavoja atbildes. Prieksēdētāji kungs, savā 4. aprīļa vēstulē jūs uh, jautājāt, ko Džersija ir paveikusi pēc 16. gada aprīlī nopublicēto Panamas dokumentu eh, krīzes. Džersija izpilda SAO standārtus eh, kopš 2002. gada informācijas apmaiņas jomā gan divpusējā ziņā, gan kopš 14. gada daudzpusējā ziņā. Tā rezultātā šobrīd 90 valstis, tajā skaitā visas Eiropas Savienības dalību valstis, ir pieprasījusi informāciju no mums 14. gadā Džersī bija viena no pirmajām, kas sāka īstenot vispārējos ziņošanas standartus automātiskās informācijas apmaiņas ziņā. Un šobrīd tas ir paplašinājies jau līdz 52 valstīm, visām dalību valstīm, tajā skaitā arī ar Austriju, kur mēs pirmo reizi sāksim automātisku informācijas apmaiņu 18. gadā. Un tomēr kad Džersija pirmo reizi sāka darboties SAO, tajā skaitā runājot par eh, BEPSiem, uh, Un eh, automātiskā informācijas apmaiņa attiecas arī uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm DEPS ziņā. Protams, eh, nodokļu izvairs informācijas apmaiņa ir mūsu galvenā, galvenais uzsvars un arī naudas atmazgāšana ir mūsu uzsvars. Jau 99. gadā sāka darboties šīs e, likumdošanas normas, un kopš 2000. gada kompānija pakalpojumu sniedzējiem ir jāsniedz, e, tie tiek licencēti. Džersija pilnībā izpildā mm, auto, nodokļu caurskatāmības likumdošanu. Startautiskā valūtas fonda novērtējumos um, mēs izpildam arī monivālu īsten, īstenotās un sagatavotās 49 ieteikumus. Runātais runā vājprātīgā ātrumā. Džersija ir sagatavojusi patiesā labuma guvēja sarakstu, kas eh, pēc pieprasījuma var tikt eh, sniegts trešajām daļām. Kopš 16. gada novembra apmēram 50 jurisdikcijas, tajā skaitā arī visas Eiropas Savienības dalību valstis, ir apņēmušās īstenot jaunas iniciatīvas patiesā labuma guvēja noskaidrošanā. Džersija ir pilnīgi pārliecināta, ka tā nekad neparādīsies nevienos melnajos sarakstos, nedz dažādu Panamas dokumentu sarakstu līdzīgos, nedz arī Eiropas Savienības. Un Džersija, ņemot vērā tās uzņēmumu nodokļu režīmu, pilnībā izpilda Eiropas Savienības biznesu aplikšanas ar nodokļiem noteikumus. Ir varbūt pāris specifiski aspekti, kurus vēlētos piebilst, balstoties uz šās komitejas iepriekš organizētajām uzklausīšanām. Kaut arī e, Džersija. E, runājot par patiesā labuma guvēja automātisku informācijas apmaiņu, ir viena no pionierēm un viena no labākajiem skolniekiem. Tomēr vēl joprojām ir daudz darāmā, un ja kāds uzņēmums šādu informāciju mums nesniedz, šā pakal, finanšu pakalpojuma sniedzēja licence var tikt atsaukta. Tas pats attiecās arī uz eh, nulles uzņēmuma nodokļa likmi. Bet mēs strikti strādājam pie dubult aplikšanas ar nodokļiem izvairīšanās, vienlaicīgi e, uzraugot arī kapitāla plūsmu un transakcijas ir ļoti daudz ar nodokļiem nesaistītu iemeslu, kā Džersijas uzņēmumi iesaista Džersijas nerezidentus, Tas e, noteikti nāk par labu uzņēmumiem izmantot Džersijas e, autonomiju un profesionalitāti. Bet, protams, visos laikos un vienmēr atbildīgās iestādes mēģina noskaidrot e, patiesā labuma guvēju. Ir ļoti daudz dažādu finanšu institūciju, kas uh, pilnībā izpilda nodokļu noteikumus bet eh, par konkrētajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem mēs esam sagatavojuši pārskatu, un, ja deputātus tas interesē, esam gatavi to izsūtīt. Tikai vēlējos pateikt, ka mēs augustā to piedāvājām arī atbilstīgajai iestādē Vācijā. E, Džersija ir gatava sniegt informāciju, ja tā tiek pieprasīta, un uh, Esam pilnīgi pārliecināti, ka arī globālā līmenī tiks eh, sagatavot startautiski standārti, kurus Džersija ir pilnībā gatava izpildīt. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai informācija, kas ir nepieciešama atbilstīgo dienestu darbībai, tiem būtu. Tāpēc Džersija īpaši runājot par patiesā labuma guvēja vārdu, ir gatava sadarboties ar visām atbilstīgajām iestādēm. Uh, Mēs esam viens no vadošajām jurisdikcijām šajā jomā, un tas ir starptautiski atzīts. Ceru, ka to atzīs arī jūsu godātais priekšsēdētāja vadītā komiteja. Un tomēr esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja tādi vēl būs bez mūsu rakstis sniegtājiem atbildēm. Paldies, Pavelkungs. Mums kopā ir 33 uh, eh, autonomie reģioni, kuri tieši vai netieši ir saistīti ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Jūs noslēgumā teicāt, ka nulles nodokļu likme nevar novest pie tā, ka kāda vieta tiek klasificēta kā uh, Uh, nodokļu paradīzi, jo ja ir nulles nodokļu likme, tad nevar uh, krāpties ar nodokļiem, jo tie netiek maksāti. Un šis minimālā nodokļa likme ir viena arī no līguma prasībām. Tas rada arī pretrunīgas diskusijas gan parlamentā, gan padomē. Un mums vēl ir jārunā par to, vai šeit tiešām tāda alternatīva var pastāvēt. Paldies Tipinkungam, Valkerkungam, Pavelkungam. Un, protams, ka jūs uh, mūsu laika ietvaros eh, varat uzdot eh, jautājumus arī pārējiem kolēģiem, kas ir ieradušies. Sāksim ar mūsu līdzreferentu Petru Jačeku kungu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kungi, par sniegtajām prezentācijām. Izskatās, ka viss ir eh, vairāk kā perfekti, taču vēl joprojām ir pāris jautājumu par Gibraltāru. Tas ir diezgan redzami iesaistīts Panamas dokumentu skandālā un vienlaikus tiek minēts, ka šeit pastāv tādi drakoniski likumi pret nelegāli iegūt naudas līdzekļu atmazgāšanu. Taču ir tādas valsts un teritorijas, kur nav tik strikti likumi, taču tās nav pārstāvēts tik redzamā veidā Panamas uh, dokumentu sakarā. Un kā jūs varat paskaidrot šo striktos uh, eh, noteikums un šo milzīgo dalību Panamas dokumentos attiecībā uz Gibraltāru? Tāpat runājot par Gibraltāru. Ar visu cīņu pret uh, apdrošināšanas jautājumiem izskatās, ka mm, azartspēles. Uh, ir diezgan uh, liela nozara šeit, kur ieguldījumi ieņēmumos ir pa 25% apmērā. Un vai tas ir saistīts ar um, nelegāli iegūt naudas līdzekļu atmazgāšanu, vai šeit esat konstatējuši kādas problēmas, un vai jūsuprāt nosacījumi par azartspēlēm pašreizējos likumos vai arī tajos, kas tiek izskatīti, ir pietiekami. Tad runāt par Normandijas salām trīs no lielākajām bankām, kas ir iesaistīts Panamas dokumentu skandālā, nāk no šīm salām. Vai jūs esat apsvēruši domu uzlabot savu regulatoro uh, ietvaru, īpaši runājot par starpniekiem? Un noslēdzošais jautājums par salām, kad runa ir par Brexitu. Uh, kādu, sa, kādu sadarbības iespējas nākotnē jūs saskatat sadarbības jomā starp jūsu teritoriju un uh, Eiropas Savienību cīnoties pret uh, terorismu finansēšanu un NIL. Paldies, tik uzdot uh, virkni jautājumu. Tagad uh, vārds jums, jūs varat izlēmt, kurš uh, sāks ar atbildes sniegšanu. Tipinkungs lūdzu. Paldies, paldies par jūsu um, uzdotiem jautājumiem. Cenšos centīšos izteikties pēc iespējas raiti, lai arī kolēģi var sniegt. Runājot par šo tiešais uh, azartspēļu industriju Gibraltārā, mums ir 22 licencētas tiešsaistes uh, firmas šajā jomā. Šis ir arī, šie ir arī viena no lielākajiem uzņēmumiem pasaulē. Uh, un daudz no tiem arī tiek pārstāvēti biržās. Lielākajiem no tiem ir pat 4 e, līdz 500 darbinieku. Un vēlos to uzsvērt, jo gribu ļoti skaidri pastāstīt, ka šīs nav tāda krāpnieciska uzņēmuma, kas reāli neeksistē Gibraltārā. Tad runājot par Nilu, arī pirms tika pieņemta ceturtā nav nu, ilgāli nu, iegūto naudas līdzekļu atmaskāšanas direktīva un arī potenciālā piektā. Un tātad ceturtā ir paredzēts 25. Uh, jūnijas šogad kā termiņš. Šie dokumenti ir ārkārtīgi būtiski attiecībā uz Gibraltāru, kas regulē tiešsaistes azartspēles. Tad runājot par likumu ievērošanu. Es jau pieminēju, ka valdība ir publicējusi nacionālo riska izvērtējumu, kā tas ir pieprasīts arī FA ETF eh, NIL eh, iniciatīvā. Šeit tiek aplūkoti eh, riski saistībā ar azartspēju sektoru. Tad atgriežoties pie Panamas dokumentiem, kungs, kas uzdeva jautājumus, izmantoja tādu izteicienu kā milzīga dalība Panamas dokumentu skandālā, un šeit man tā diplomātiski runājot, es nedrīkstu piekrist tam, taču es domāju, ka rakstiski vēl varēšu sniegt sīkākas atbildes. Ir ierobežoti pieprasījumi bijuši attiecībā uz paneles dokumentu noplūdi. Tas attiecas uz informāciju par uh, nodokļiem, un cik man ir zināms, uh, mūsu izmeklēšanas vienība ir saņēmusi vienu pieprasījumu, kas ir konkrēti saistīts ar šo konkrēto gadījumu. Tagad došu vārdu kolēģiem. Paldies Tipinga kungam, kurš uh, izteiksies nākamais Pavel kungs vai Valker kungs. Lūdzu, vārds jums. Es uh, došu vārdu savam kolēģim. Uh, eh, Priekšsēdētāji, kungs, godātie deputāti, paldies, ka uzdevāt šo jautājumu. Mēs, protams, apzināmies, ka vesela virkne finanšu institūciju no Džersijas atrodas uh, top 10 uzņēmumus sak, eh, sarakstā saistībā ar Mosaka gadījumu, taču nav nekādu pierādījumu par to, ka šeit sniegtās konsultācijas eh, nebūtu bijušas likumīgas un ka netiktu sniegti dati par patiesiem labumu guvējiem, kā tas ir noteikts likumos. Manuprāt, eh, šeit ir tāds pārpratums, ka viss, kas notika Džersijā, notika nelikumīgi. Uh, Un Džersijai globālā mērokā ir īpaša reputācija attiecībā uz uh, pārvaldību, uz juridiskām vienošanām, un tādēļ jūs noteikti nepārsteigs tas, ka daudzas bankas uh, konsultēja arī tādus, kā man saka, Franseka. Un, kas tika publicēts arī Panamas dokumentu izmeklēšanas darba grupā, eh, šeit eh, arī tika minēts šie jautājumi un ka ir jāņem vērā tas, ka uh, tikai neliels daudzums no pieminētajiem uzņēmumiem rīkojās nelikumīgi, taču tika pārbaudīts daudz kompāniju. Un Džersijas uh, likuma ietvars ir tāds, kas mūsuprāt tieši novērš šādas nelikumības. Un tad runāt par Brexit jautājumu, to atbildēs mans kolēģis Pavelkungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Man atbildes šo jautājumu būtu tāda, ka mēs salas vienmēr piemērojam tādu kā labas kaimiņa attiecības politiku attiecībā uz Eiropas Savienību. Un tas atspoguļojas arī brīvprātīgajā atbalstā, kur nodrošinājumu, lai īstenotu uzņē, uz, uzkrājumu direktīvu, brīvprātīgi darbu, sadarbojoties ar darba grupām biznesa sektoros. Daudzos sektoros arī NIL sektoru ietvaros mēs esam sadarbojusies, un pieredze liecina par to, ka ievērojot starptautiskos, sekto, eh, starptautiskos nosacījumus, kurus nosaka starptautiskas institūcijas vai no nu apdrošināšanas vai informācijas nodrošinās jomā, mēs jau esam īstenojuši dažādus standarts pat vēl pirms to ir darījuši Eiropas Savienība. Taču mēs apzināmies to, ka Eiropas Savienība ir ļoti būtisks tirgus mums, mums ir jāapmierina Eiropas Savienība uh, dažādās jomās, atbilstības jomās, īpaši runāt par fondiem. Esam arī, ceram arī, ka dalībvalsts attiecīgi novērtēs mūsu paveikto. Tad runāt par to, vai ir kādi papildu standarti, kas tiek ņemti Eiropas Savienībā, vai Eiropas Savienības standarti ir striktāki, tad mēs piemērojam tiešām šo labās kaimiņu attiecību politikas uh, pieeju, jo mēs vēlamies labu sadarbību ar Eiropas Sanību. Volker kungs, vai jūs vēlties vēl kaut ko papildinošu piebilst? Jā, paldies par sniegto iespēju tā rīkoties. Vēlos tikai papildināt pāris uh, uh, komentārus tam, ko teica Džordžs. Genzī daudzus gadus veltīja uzmanību regulatora darbā veicot izmeklēšanas uz vietas. Tas arī ir tādām situācijām, kur varbūt trešās puses būtu iesaistītas. Un vai kāda trešā puse ir iesaistīta, šī, ies, šis iesaistījums nekādā gadījumā nav pamatojams tam, ka Gēnsijas uzņēmējdarbības finanšu sektors uh, tad var izvairīties no um, noteiktiem standartiem un piemērojumiem likumiem. Un tas, kā tiek uh, iesaistīta kāda uh, trešo pusu juridiskā firma, nekādā gadījumā nav bijis pamats tam, ka netiktu ievērot pienācīga rūp, pienācīga kontrole um, Gensijas uh, banku un finanšu sektorā. Paldies! Mums, protams, ir zināms, ka no 220 tūkstošiem paskastīšu uzņēmumiem Monsek Fonseca. Uh, lielākā daļa bija reģistrēta Virģīnijas salās, un mēs jau arī informējām guvām informāciju ASV par to, kāda ir situācija, kad tūkstoši uzņēmumu ir reģistrēts vienām nelielā biroja centrā. Tas ir sarežģīts jautājums, par ko mums jārunā, bet um, tagad došu vārdu pārstāvēji Evelīnas Reigners kundzei no sociāldemokrātiem, kas pārstāv uh, Ramonu Antondo kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos sākumā pievērsties uh, Normandijas salu pārstāvjiem, īpaši Gensijas pārstāvjiem. Tas, ko mēs iemācījāmies iepriekšējā nodokļu izmeklēšanas komitejā, jo mēs nepārtraukti mācījāmies, mēs iemācījāmies to, ka Gensijā nav uzņēmumu saraksts, varat to iedomāties, un jums vēl joprojām tāds nav. Tātad uzņēmē darbības reģistrs. Jūs paskaidrojāt uh, to, kā notiek uh, grozījumi likumos un uh, kā tas ietekmē uzņēmumus, taču atkal ir šis jautājums par to, ka nav šis uzņēmē darbības reģistrs, un vai jūs tad varat garantēt to, ka nodokļu un uh, finanšu kontrolas institūcijas Eiropas Savienībā automātiski varēs apmainīties ar informāciju par Uh, uzņēmumiem arī pēc Brexit. Tad runāt par starpniekiem. Vai tā ir, ka starpnieki Gensijā un Džersijā konsultēja klientus, izmantot trūkums, kas tiešām pastāv likumos? Un tad runājot par šo nulles uh, likmes uzņēmējdarbības nodokli, vai jūs varat paskaidrot, kādā veidā daži, piemēram, Gensijā, uh, vienlaikus cīnās pret eh, izvairīšanos no nodokļiem, taču patur šo nulles līmeņa likmi. Manuprāt, tā ir eh, pretruna pati par sevi. Paldies! Kurš sāks? Volker kungs, lūdzu. Yes, thank you. Jā, paldies. Es eh, lūkšu Robam atbildēt par nodokļu jautājumiem. Bet pirmais punkts. Tur gribētu teikt, ka ir pilnīgi nepareizi e, teikt, ka nav uzņēmēju darbības reģistrs Gēnsijā. Protams, ka ir uzņēmuma reģistrs. Visi uzņēmumi, visas juridiskās personas Gēnsijā ir jāreģistrē reģistrā un pamatinformācija ir jānodot šim reģistram. Un šī informācija tiek e, publicēta, publiskota, tā ir pieejama, ātra Uh, meklēšana reģistra tīmekļa vietnē uh, ir iespējama, un tad var konstatēt, ka tāda un tāda juridiskā persona pastāv un ir šajā reģistrā. Un tad par maniem sākotnējiem komentāriem. Tur es runāju par uh, raudzīšanos uz nākotni un uh, reģistra izveidi attiecībā uz gala saņēmēju informāciju attiecībā uz juridiskajām personām. Tā ir pilnīgi cita reģistrācijas sistēma, papildus jau pastāvošajam ietveram, kurā tiek reģistrētas uh, dažādas uh, korporatīvās struktūras un uzņēmumi. Jūs runājāt par to, vai uh, tas, ka ir uh, tā sauktie formation agents, uh, vai tas ļauj uh, sniegt informāciju par gala saņēmējiem un kur Gērnsijas institūcijas ir iecēlušas šādus aģentus citās jurisdikcijās, vai tur tiek veikta pienācīgā izpēta attiecībā uz klientiem. Tad tas, ka pastāv citā jurisdikcijā šis aģents, uh, Eh, tas nenozīmē, ka kaut kā tiek kavēta eh, gēncijas iestāžu eh, klientu izpēdes veikšana, un tas tiek apliecināts arī ar to, ka atbildot uz informācijas pieprasījumiem no iestādēm citās jurisdikcijās, mēs spējam sniegt pilnīgi informāciju par gaļ, gala saņēmējiem šai, šīm iestādēm. Uh, Eh, šajās jurisdikcijās. Turklāt mēs eh, visu laiku arī eh, saņemam komplementus par to, cik laicīgi mēs sniedzam šo informāciju, kas ir ļoti pilnīga. Un tagad Robam došu vārdu par nodokļu jautājumiem. Jā, paldies! Paldies godātie deputātē par šo jautājumu. Un tas ir uh, temats, kas parādījās daudzos jautājumos, ar kuriem saskārāmies. Uh, tāks divi komitejā pagājuši gadu. Un Kolins jau runāja par 0% likmu uzņēmumiem, un šo komentāru noskaņojums bija tāds, ka šī 0% likme uh, nav radīta, lai uh, Uh, piesaistītu nelikumīgas transakcijas, lai nodrošinātu to, ka transakcijas nesaņem papildus uh, nodokļu līmeni Gēncijā, jo mēs uh, nespējam šīs nodokļu likmes nodrošināt nodokļu nolīgumus, jo mums nav tādu daudz. Bet galvenais šajā jautājumā ir tas, ka uh, Ja cilvēki citās jurisdikcijās vēlas izmantot šo nulles līmeņa uh, nodokļu liekmi Gēnsijā, uh, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, un es neesmu naivs, es zinu, ka tas uh, šeit tad notiek, tad galvenais ir sniegt informāciju, tātad nodrošināt iespēju iestādēm no citām jurisdikcijām saņemt informāciju par šīm transakcijām. Startautiskie standarti šajā jomā sākās ar OECD informācijas apmaiņu pēc pieprasījumu, lai to atvieglotu. Kā jūs jau uh, dzirdējāt, mūsu ievadrunā Gērnsijai ir 60 Eh, nodokļu informācijas apmaiņas nolīgumi ar lielāko daļu Eiropas Savienības dalību valstu tajā skaitā. Mēs piedalāmies arī automātiskajā informācijas apmaiņā nu, noguldījuma direktīvas ietvaros, un mēs arī esam puse tautspusējā eh, konvencijā par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jautājumos. Un, uh, šī instrumenta paspārnē mēs apmainīsimies automātiski ar informāciju kopīgo ziņošanas standārtu ietvaros. Tātad mēs ne tikai sniedzam palīdzību citām jurisdikcijām, kas prasa palīdzību par konkrētu e, izmeklēšanu, runājot par e, nodokļu nemaksāšanas vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas gadījumiem, mēs arī sniegsim informāciju par transakcijām, kas tiek veiktas Gēnsijā un Džērsijā šīm te nodokļu iestādēm, lai tās var pārbaudīt eh, savus datus, lai saprastu, vai ir jāizmeklē kādas lietas vai ne, vai ir jāierosina izmeklēšana. Un eh, šī uzklausīšanas taču ir nosaukta uh, sadarbība uh, nodokļu jautājumos ar Eiropas jurisdikcijām, un mēs uzskatām, ka mēs veicam mūsu sadarbību saskaņā ar visiem spēkā esošiem starptautiskiem standartiem. Jā, paldies, ja nemaldos, jūs teicāt, vai arī iepriet jūs teicāt, ar 23 Eiropas valstīm jūs sadarbojaties šajā informācijas apmaiņā. Uh, Vai jūs varētu pateikt, ar kurām jūs nesadarbojaties? Eh, paliek četras valsts, izņemot Liebritāniju. Paul. Um. Palkungs. Palkungs. Jā, man šķiet, ka te ir pārpratums priekšsādātāji. Mēs norādījām mūsu ievadrunā, ka mēs sadarbojamies ar visām Eiropas Savienības dalību valstīm Dažas eh, vēlējās eh, nodokļu informācijas apmaiņas nolīgumu ar mums, eh, citas gribēja savukārt dubultās nodokļu uzlikšanas nolīgumu, un ar citām savukārt mēs balstāmies uz daudzpusējām konvencijām, lai apmainītos ar informāciju. Un visas ES dalībvalstis uh, ietver, uh, ir ietvertas kopējo ziņošanas standārtu regulējumā, ar kurām mēs tad arī apmaināmies automātiski ar informāciju, ar, arī ar informāciju par gala saņēmējiem. Un šā gada septembrī visas dalībvalsts izņemot Austriju lūdza gada, uh, atlik, gada termiņa, lai atliktu šīs direktīvas ieviešanu, un mēs uh, Uh, sniegsim tātad šo informāciju, kad pienāks termiņš un visas dalībvalsts šeit ir iekļautas. Ja um, es varētu vēl piebilst uh, Gēncijas kolēģi komentāram par šo 0% likmi. Pirmkārt, kā jau es minēju savās ievadu piezīmēs, mēs esam izņēmums, uh, mēs esam jurisdikcijas ārpus ēst dalībvalstīm. valstīm Eh, kuras novērtē uzņēmumu nodokļu eh, novērtējuma grupa, un mūs atzina, ka mēs neesam eh, krāpnieciski, un tas iekļāva arī mūsu 0% likmi. Šis 0% likmes jautājums ir ievies tāpēc, lai, ka mēs nevēlamies diskrimināciju. Uh, bet mēs arī e, skatām to no nodokļu neutralitātes viedokļa, jo mums nav dubultās e, nodokļu maksāšanas nolīguma, izņemot dažus. E, un tā kā, ja mums nebūtu nulles likme, tad mums būtu dubultās nodokļu maksāšanas problēma. Un tas arī attiec uz daudzām salām, lai piesaistītu valstu un investīciju fondus no lielām organizācijām. Uh, kas tad uh, apmetas savs un uh, ļauj uh, investīcijām ieplūst Eiropas finanšu tirgos, un tas arī dod labumu Eiropas Savienībai, darbvietu radīšanai un izaugsmai. Tātad mēs uzskatām, ka katrai jurisdikcijai ir tiesības noteikt savas nodokļu likmes atkarībā no savām vajadzībām. Mēs ticam nodokļu autonomijai Mēs uh, uzskatām, ka nodokļu suverenitāte ir ļoti svarīgs princips, un šajā aspektā mēs uh, konstatējam, ka neesam vienīgie, kam ir 0% liekmi, ir arī dažas dalībvalstis, kam uh, pastāv arī šāda liekme savā nodokļu ietvarā. Tātad mēs uzskatām, kā jau kolēģis teica, ka ja mums būtu uh, ja mēs eh, vēlamies tātad šādu pozīciju ieņemt, lai leģitimētu, leģitimizētu mūsu darbu, mums būtu pilnība caurskatāmība jānodrošina jāapņemās to darīt, lai tā valsts, eh, no kuras nāk investors, arī tiktu attiecīgi aplikts ar nodokļiem un viņa aktivitātes eh, tiktu aplikts ar nodokļiem tajā teritorijā, kur tās notiek. Uh, Jā, tas, Pavel kungs, eh, var notikt tikai tad, ja būs pilnīgi caurskatāmi. Tas ir pirmkārt un otrkārt. Eh, mums ir nodokļu nolēmumi, kas eh, ļauj, piemēram, aplikt ar nodokļiem tikai attiecīgo daļu uh, uh, piemēram, Luksemburgā un Īrijā, bet 0% likme uzņēmumiem Eiropas Savienībā nepastāv, ja nu vienīgi divpusēju nolīgumu ietvaros tas tā būtu noteikts. Zemākā procenta likme ir 12% un 12,5%, un tas ir Igaunijā un Īrijā. Tad te arī nav runa par nodokļu suverenitāti, bet es gribētu lūgt eh, Rēgners kundz, kas pārstāv uh, uh, referentu, un viņi ir no Austrijas. Jūs teicāt, ka jums ir nolīgumi ar visām izņemot Austriju. Attiecībā uz rakstisko jautājumu jums ir pār, papildu jautājums. Jā, paldies. Es uh, tiešām gribētu uzstāt uz šo reģistru jautājumu. Jūs atbildāt rakstiskajos jautājumos, ka 28. aprīlī 2017. gadā Gērnijas uh, valsts uh, pieņēma uh, galas saņēmēju likumu Un jūs tieši atbildējāt, ka reģistrs tiks, uh, sāks darbību 2017. gada vasarā. Tātad uh, jūs varētu to varbūt precizēt, jo jūsu atbilde šķita, zināmā mērā, pilnīgi atšķirīga, ka viss jau it kā ir izveidots, ka tas kaut kas jau ir uh, noticis, kas ir izlēmts un ka tas tiks ieviests. Ok, ir tas korekt? Jā, vai tas tā ir? Vokarkungs uh, māja ar galvu, tad tā arī ir īsi, jā vai nē. As I understand. Ja pareizi sapratu to, kas tika teikts, tad Austrijas deputāte uzskata, ka mēs veidojam uh, likumu un ietvaru vasarā, lai uh, varētu izveidot uh, Um, gala saņēmēju informācijas reģistru, tad tas tā ir, tā ir pareizi. Tagad Gabriels Mato no ETP. Paldies, priekšsēdētāji, esmu spānis un Gibraltārā arī runā spānis, tādēļ noteikti nebūsiet pārsteigti par to, ka mani jautājumi būs eh, saistīta ar šo Gibraltāra koloniju, kur pārvalda Lielbritānija. Un tika mazliet pieminēts arī Brexit. Vēlos uzdot jautājumu. Brexits ir eh, Brexits gan Lielbritānijai, gan Gibraltāram. Bez jebkādām priekšrocībām nav šeit nekāda ierobežojuma. Tipinkungs un priekšsēdētājs minēja, ka ja viss tiks attiecīgi piemērots, tad Gibraltāra militārs saņems priekšrocības, taču es tam neticu, es tam vienkārši neticu. Jo nodokļu paradīzes pazīmes eh, arī šeit ir novērotas uzņēmumu nodokļi, kā jau to komisija teica, tas ne, negatīvi ietekmēs Eiropas Savienību, kur ir lielā ārzonas uh, joma daudziem uzņēmumiem, šeit minēti 18, 20, 15 tūkstoši uzņēmumi. Tie ir uzņēmumi, kas ir paskastījuši uzņēmumu bez reālām aktivitātēm, kas cenšas um, slēpt savu patieso identitāti nodokļu institūcijām. Eiropas Savienībā pastāv ļoti daudz birokrātijas. Taču šādi nodokļu nolēmumi trīs dienu laikā, nu, dažreiz tas ir tik notiek ļoti raiti, un to es apšaubu daudzas lietas. Taču arī turpmāk pastāvēs nodokļu nolēmumu par spīti komisijas uzsāktai izmeklēšanai un izveidotai komisijai, vai ir izveidoti kaut kādi pasākumi šīs izmeklēšanas ietvaros, vai jūs eh, cenšaties īstenot pasākumus, lai uh, novērstu to, ka krāpnieki izmanto šo situāciju ir vēl tārā. Tad gribēju pieminēt vēl tabakas kontrabandu. Šeit skaitļi ir ļoti augsti, taču 2015. gadā mēs runājam par 55 miljoniem uh, kārbiņu gadā. Nu, izklausās kā joks, taču tas nav joks, jo izskatās, ka Gibraltārā smēķē ne tikai bērni, bet arī visi pērtiķi. Uh, nu, citādi nevar izskaidrot šo tabakas importu, vai tādējādi jūs nekaitējat uh, Eiropas Savienības finansēm, un kādus pasākums šeit paredzat īstenot pret šo tabakas importu? Vai jūsuprāt, uh, šis tabaks patēriņš uh, atbilst reālai situācijai Gibraltārā? Manuprāt, tā nevar būt. Uh, Tāpat vai jūs pārbaudat arī šo importa sektoru un īstenojat kontrols? Paldies, jā, tabakas kontrabanda uh, varētu būt saistīta ar šīm dažādajām nodokļu sistēmām. Tāda mums pastāv, situācija pastāv arī starp Vāciju un Franciju un benzīnu jomā starp Luksemburgu un Vāciju. Vācieši pierobežā uzņem degvielu Luksemburgā un Franči visi iepērk cigaretes Vācijā. Uh, Nu, jautājums tiešām ļoti interesants. Tipinga kungs. Mr. Chairman, thank you very much. <coughs> Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis ļoti interesantais komentārs. Paldies par to. Es, man tā kā nepatika e, noskaņa jūsu jautājumā, bet e, es e, mēģināšu atbildēt diplomātiski, ņemot vērā to, ka mēs šeit runājam par tehniskiem jautājumiem. Bet vispirms e, Gibraltārs e, jau daudzus gadu desmitus nepieder Spānijai, bet apvienotai karalistē tātad kopš 19. gadsimta mana ģimene dzīvo Gibraltārā, un eh, Gibraltārs eh, vienmēr ir darbojies tā, kā tas darbojas šobrīd. Bet Gibraltārs ir kolonija, jā, es jums piekrītu bet tik viens, kurš šobrīd apgalvo, ka Gibraltārs ir kolonija, ir kaut ko sapīpējies. Es e, runāju tik skarbā valodā tieši tāpat kā jūs jautājumu man uzdevāt skarbos vārdos. Pirms gada Spānijas vēstnieks rakstīja publisku vēstuli, ka Gibraltārs ir neatkarīga apvienotās karalistes aizjūtu, aizjūru teritorija, un noteiktos aspektos Gibraltārs pakļaujas apvienotās karalistes iekšējiem noteikumiem. Mēs nerunājam par pagājušā gadsimta 60. gadiem, kad Gibraltārs gubernators uh, kuram bija ļoti viena tobrīd svarīga funkcija pārstāvēt apvienotās karalistes karalieni no konstitucionālā viedokļa. Tātad eh, gubernoram, gubernatoram Gibraltārā nav izpildu varas pilnvaras. Bet eh, tagad es atbildēšu uz jūsu komentāru. Brexits ir fakts, bet es jau savos ievadvārdos skaidri pateicu, ka mēs eh, plānojām, ja Brexits būs ārkārtīgi smags visām iesaistītajām pusēm. Un savās rakstiskajās atbildēs, iespējams, ka jums nebija iespēja ar tām iepazīties, un tomēr es jau rakstiskajās atbildēs skaidri pateicu, ka neskatoties uz to, ka uh, eh, 86% Gibraltāra iedzīvotāji balsoja pret Brexitu, tātad šobrīd Brexits ir fakts, un no Brexit viedokļa raugoties, eh, mēs nevēlamies redzēt uh, smagu Brexitu. Uh, un eh, mēs tomēr vēlamies saglabāt eh, mūsu īpašo statusu, ja Brexits. Eh, Brexit rezultātā Brexit sarunās iesaistītās puses sanikno sēdīsies viena ar otru, tad tas mums nenāks par labu. Uh, Par nodokļu paradīzi runājot, es jau ekspliciti izstāstīju par nodokļu informācijas apmaiņas mehānismiem, un tagad eh, vairs pie tā nepa, nepakavēšos, tāpat nepakavēšos arī par to, vai manas teiktais ir pareizs vai nepareizs, bet eh, par citu lietu. 17. Gadsimta, se, 17. gada septembrī mēs nosūtīsim datu kopumu visām Eiropas Savienības dalību valstīm, balstoties uz atbilstīgās ministrijas uh, dokumentiem. Tātad 17. gada septembrī Spānijas karaliste saņems pilnīgi visus finanšu datus, kas Gibraltāra rīcībā ir. Tagad par nodokļu likmēm. Eiropas komisija par nodokļu, nodokļu nolēmumiem runājot, tā tad eh, par valsts palīdzību un nodokļu nolēmumiem. Uzņēmums, uzņēmumam tiek piemērots izņēmums nemaksāt nodokli konkrētos gadījumos, un Gibraltārs ir izskatījis pilnīgi visus šādus gadījumus, kad prasība tika apmierināta. Un ieņēmumu nodoklis, kuram būtu jābūt maksātam Gibraltārā, uzņēmumi, kuri tika, eh, kuriem tika piemērots šis izņēmums, eh, mēs esam izskatījuši, kāpēc un apmainījušies ar informāciju ar komisiju. Par likuma interpretācijas aspektiem es nezinu, vai tas arī būs atbild uz jūsu jautājumu. Es nezinu, vai tāda vispār ir, bet, um, protams, komisijas izmeklēšanas secinājumos tas skaidri parādīsies, bet Gibraltāra vietējā vara ir skaidri pateikusi, ko mēs par to domājam. Jūsu teiktais par tabaks izstrādājumiem vēlējos tikai pateikt, ka neesmu kompetents šajā jomā. Es strādāju vairāk ar finanšu jautājumiem un finanšu pakalpojumiem, bet eh, es nesaprotu šā jautājuma adekvātumu. Saprotu to varbūt Panamas dokumentu sakarā, bet Vēlreiz atkārtošos, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs saņēmāt Gibraltāra nacionālā riska novērtējumu dokumentu. Mēs esam teorētiski izanalizējuši teroristu finansējumu iespējas un naudas atmazgāšanas iespējas, un tās esam sagatavojuši saskaņā ar nodokļu darba grupas ieteikumiem. Uh, E, šai šī algoritma pamatā, riska aprēķina un aplēša pamatā ir vesela virkne nozaru, kuras teorētiski, tīri teorētiski varētu nonākt pie scenārija, kas gala beigās būtu naudas atmazgāšanas gadījums, un mēs esam uzsvēruši, ko tad darīt, lai šādus riskus novērstu. Tā kā mēs esam pilnībā caurskatāma klints, tad e, tabakas nozare mēs eh, spējām teorētiski novērtēt, ka tas var tikt izmantot naudas atmazgāšanai. Tāpēc mēs šo jomu uzskatām par ārkārtīgi caurskatāmībai pakļautu. Un visi šie riski un arī draudi tiek izvērtēti. Tagad par jūsu teikto par šiem miljoniem. Protams, mēs varam visu dienu stīvēties, kāda ir skaitļa jūsu rīcībā un manā. Bet eh, kungs noteikti saprot, ka Katru gadu mūsu klienti apmeklē apmēram 10 miljoni, un visi, es atvainojos, kuri ir uh, sasnieguši noteiktu vecumu, var nopirkt cigaretes, cik vien daudz viņi vēlas, protams, saskaņā ar Gibraltāru Spānijas vienošanos. Otrs, kā jau jūs noteikti ziniet, Gibraltāra gubernators un Gibraltāra valdība ir īstenojusi ārkārtīgi striktu likumdošanu attiecībā uz to, cik daudz viens cilvēks var nopirkt tabaks izstrādājumu, kā šis likums tiek īstenots. Uh, cik eh, pie viena cilvēka var būt tabaks izstādājumu un arī samazinot teorētiskos riskus, kas arī ir ierakstīti mūsu nacionālajā risku pārskatā. Paldies, tie tās arī bija manas atbildes. Dank, eh, Herr Tipping. Paldies, Tippinga kungs. Runāt par diplomātiju. Mēs šeit drīzāk eh, izsakamies tieši uzdodot jautājumus. Šeit būtiskākais nav diplomātija mūsu izmeklēšanas komitejā. Un otrkārt, mēs neiejauksimies divpusējās attiecībās starp Spāniju un Gibraltāru. Par to var būt pārliecināti. Un treškārt, manuprāt, šis tabaks jautājums ir, eh, protams, atsevišķi, taču tas ir saistīts ar nodokļiem. Uh, Proti mums ir uzdevums ne tikai izmeklēt Panamas dokumentus, bet arī citas iespējas, kā izvairīties no nodokļiem un tā tālāk. Nākamais runātājs manā sārakstā no sociāldemokrātiem ir Ramons Žoregi Atondo. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzdot uh, Tipinkungam četrus jautājumus. Nevēlos uh, iejaukties Gibraltāra politiskajā uh, situācijā, bet uh, pievērsīšos nodokļu jautājumiem. Gribētu dzirdēt, kādus nodokļu atvieglojumus tiek, uh, nodokļu atvieglojumi tiek piešķirti azartspēļu sektoram, jo tādēļ lielākā daļa azartspēļu arī ir darbojas Gibraltārā. Vai ir kaut kādi nodokļu nolēmumi? Uh, Kas ir šie stimuli, kādēļ azartspēļu industrijai Gibraltārs ir tiks pievilcīgs? Gibraltārā ir apmēram 30 tūkstoši iedzīvotāji, taču uzņēmumu skaits, kas šeit ir reģistrēti, ir uh, daudz uh, lielāks, un tas ir mazliet dīvaini, kur gadrīz uz katru pilsoni, katru bērnu ir pat uzņēmums. Nu, manuprāt, šeit skaitļi ir mazliet citādāki, iedzīvotāji ir vairāk. Um, tātad mans jautājums Tipinkungam. Vai šie paskastīšu uzņēmumi, vai jūsuprāt tos varētu izmantot, lai nodrošinātu krapniekiem no citām valstīm slēpt savu identitāti? Piemēram, kad uh, viņiem ir īpašumi citās valstīs, vai viņi nodarbojas ar kaut ko citās valstīs. Vai tas tā varētu notikt? Šie tūkstoši uzņēmumi, kas ir reģistrēti jūsu valstī, kas patiesībā neko reāli nedara uzņēmē darbības ziņā. Un, ja tiešām bija šie 340 eh, nodokļu nolēmumi Gibraltārā ar uzņēmumiem, un Eiropas komisija šeit pārbaudīja, vai tiks sniegts eh, valsts atbalsts un izmeklēšanas ietvaros tiek vērtīti 160 uzņēmumi, tad gribu dzirdēt, vai tiek eh, ieviesti kaut kādi pasākumi, lai izvairītos no šādiem gadījumiem. Uh, kur uh, tiešām nav zināmi šie patiesie labumu guvēji. Paldies! Uh, šie bija šie jautājumi, un Tipinkungs šeit tagad uh, tika uzdot jautājumu, kas šoreiz neatiecās uz konfliktu starp Gibraltāru un Spāniju. Paldies, paldies arī par šiem nopietniem jautājumiem, tos ļoti augstu novērtēju. Tāpat arī, arī uh, augstu novērtēju to atmosfēru, kādā tie tika uzdoti. Runāt par tiešsaišu azartspēlēm un kādēļ Gibraltārs šeit ir vadošais. Uh, šajā jomā. Vēlos pieminēt to, ka pirmā azartspēļu firma, kas ieradās Gibraltārā, tas notika mēram 99. gadā. Tas bija saistīts ar augstāku nodokļu režīmu apvienotā karalistē. Un kas notika? Tā kā tas bija augsta profila uzņēmums apvienotā karalistē, tad uh, drīz tām sekoja divi, trīs citi apvienotās karalists azartspēļu uzņēmumi. Un tātad uh, tika izveidota šī kritiskā masa, kas viens otru tā teikt iedrošināja doties uz Gibraltāru. Uh, Šeit ir 10% procentu likme, kas nav īpaši zemāka nekā apvienotās karalists uzņēmējdarbības eh, nodoks, taču nesen ir noticis tā, ka bija apmēram 330 tūkstoši personu, kas strādā uz azartspēļu nozarē, darbinieku, un šo paktu mēs nedrīkstam ignorēt. Šeit ir jāņem vērā arī apdrošināšanas uzņēmumi, auto apdrošināšanas uzņēmumi, kuri neieradās Gibraltārā nodokļu iemeslu dēļ, bet tas viss ir dažādu faktoru ietekmē. Tikko kā parādās pāris uzņēmumi, tā, tas ir tā kā tāds um, lavīnas efekts, kad seko citi. Tad runājot par uzņēmumu skaitu. Uh, Gibraltārā reģistrā, uzņēmē darbības reģistrā, par to es arī esmu atbildīgs. Un to jau es pieminēju savos ievadvārdos, ka augstākais skaits eh, reģistrēto uzņēmumu bija 29 tūkstoši 2005. gadā, un šobrīd Gibraltārā ir 15 tūkstoši uzņēmumu. Un par to mēs vēl varam atsevišķi runāt, kādēļ šeit ir šāds samazinājums uzņēmumu skaitā. Uh, Tad runājot par to, vai uzņēmums var ļaunprātīgi izmantot eh, personas, kas vēlas slēpt savu identitāti, nu, protams, tas taču ir eh, galvenais eh, mērķis šajā kontekstā Eiropas Savienības likumi, kas strādā par Nilu, un šeit tiek pieprasīts, lai TCSP piemērotu rūpīgo kontroli pār patiesiem labumu guvējiem. Tas ir pieprasīts e, likumos, tāpat arī Eiropas Savienības likumos mums ir nepieciešams identificēt arī politiskās personas, un to mēs nevaram izdarīt, ja neveicam pilnvērtīgu analīzi attiecībā uz uzņēmumu patiesiem labumu guvējiem Gibraltārā. Citādi Protams, ka tiktu pārkāpt likumu. Tas ir galvenais mērķis nodrošināt to, lai ir pieejama šāda informācija. Ja mēs pieprasām kādu, saņemam kādu pieprasījumu no nodokļu institūcijas, eh, kādas izmeklēšanas institūcijas visā pasaulē, tad sniedzam šādu informāciju. Tad ceturtais jautājums par šīm 160 eh, nodokļu nolēgumiem, nolēmumiem, kurus Eiropas komisija šobrīd izpēta, tas ir pareizi, un iepriekš jau atbildot iepriekšējiem deputātam, es pieminēju to, ka mūsu uzskats, striktais uzskats ir tāds, ka nesam uh, pieņēmuši nodokļu nolēmumus, lai uzņēmumi varētu izvairīties no nodokļu maksāšanas. Vienkārši tie bija paredzēti, lai konstatētu, vai ir jāmaksā nodokļi. Paldies, Tipiņkungs, vai pārējie vēlas kaut ko piebilst. Šie jautājumi, protams, tika vērsti Gibraltāram. Redzu, ka neviens nevēlas papildināt, un tagad došu vārdāt, vārdu Pirko Rojanins Lerners kundzei. Lūdzu, Ekai. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pajautāt par lielo eh, grāmatvedības uzņēmumu pamatiem, likumdošanas pamatiem, jo lielie uzņēmumu e, padomdevēji Price Waterhouse Cooper un Ernst Young bija ļoti nopietnā lomā, e, lai um, uz apdrošināšanas sabiedrībām attiecošos likumus ierobežotu. Uh, Ko jūs pēdējos gados esat darījuši, lai šo uzņēmumu izņēmumu samazinātu un vai šo nodokļu padomu devēju loma likumu sagatavošanā ir liela un ja kāda, tad kāda? Un otrs jautājums ir saistīts ar Brexit draudiem. Cik eh, liels risks nostāties uz uh, Eh, uz nostāties uz nodokļu paradīzes ceļa ir Džersijai, Gibraltāram un Guernsijai. Jūs jau pieminējāt, ka uh, nu, Normandijas salu iespējas būt neatkarīgām no Londonas ir lielas, un tomēr es vēlētos pajautāt, vai jums ir kāda vīzija vai sagatavots plāns par jūsu uh, finanšu sektora un tautsēmniecības nozares dažādošanu. Jā, dank, eh, Paldies. Pirmais jautājums ir Normandijas salu pārstāvjiem. Kurš vēlas sakt? Paula, Voka, bitteschön. Thank you, uh, Chairman, and thank okay. you for the honourable. Paldies, eh, un paldies eh, par šo jautājumu par to, kā lielā grāmatvedības uzņēmuma vai finanšu uzņēmuma piedalās mūsu likuma veidošanā, tas ir ļoti svarīgs jautājums un uz to atbildēšu. Mēs, kā finanšu centrs, protams, esam gatavi nākt klajā ar jauniem, inovatīviem finanšu pakalpojumiem un par to, kā, mūs, kā mēs piedalāmies likumdošanas eh, procesā. Protams, eh, mūs, mūsu viedoklis tiek uzklausīts, un mēs pārstāvam šo nozari, un nozars pārstāvjiem ir izveidota īpaša darba grupa, kas tiek uzklausīta jauno likumu sagatavojot. Mēs kā konkrēta nozare kas ir saistīti ar juridisko personu pārvaldību. Protams, eh, mēs sadarbojamies ar atbilstīgajām iestādēm, tajā skaitā finanšu uzraudzības iestādi, nodokļu inspekciju, ar azartspēļu uzraudzības e, inspekciju un ar pa finanšu pakalpojumu uzraudzības inspekciju. Tātad, e, protams, e, šī sabiedriskās domas vai iesaistīto pušu uzklausīšana ir plaša, un bieži vien šī domas uzklausīšana ir arī publiska. Paldies, Berklē kungs! Eh, paldies! Eh, Guernsijā situācija ir līdzīga, un iespējams, ka būs adekvāti pieminēt, ka pirms desmit gadiem bija ļoti nedaudz šāda iesaistīto pušu apklaušanāšana nodokļu likumu sagatavošanā. Un tas savukārt noveda pie tā, ka tika pieņemti likumi, kurus bija grūti īstenot reālajā dzīvē vai kuros bija daudz plaisu. Līdz ar to šobrīd strādājot pie jauna likuma vai likuma pārstrādes gadījumā mēs sadarbojamies ar iesaistītajām pusēm, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka grāmatvedības firmas uzraksta likuma melnrakstu vai arī citas finanšu institūcijas uzraksta likumu. Bet, protams, detalizēt mēs par to vēl varam diskutēt, ja vēlaties. Gensen. Tipiņkungs vēlties papildināt? Es tikai vēlējos eh, varbūt piebilst, ka eh, mēs eh, apklausinām, mēs uzklausām nozari, bet nevis kaut kā konkrēti viņas iesaistam likuma sagatavošanu. Paldies. Nākamā runātāja no Aldis Maita Ruiskundze. Gracias, presidente. E, bien. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jūs strādājat ļoti interesantā jomā Un eh, viens no lielākajiem nodokļu ekspertiem, kurus es pazīstu, ir teicis. A quién está ayudando cada cual. Bien, eh, ustedes saben que nosotros. Bieži vien nav zināms, kas palīdz kam. Nu, šeit ir tāda mm, vilks uh, aitas uh, kažokā, un šeit ir runa par tūkstošiem paskastīšu firmām, un patiesībā pastāv aizdoms par vēl vairākiem. Nu, šeit šis jautājums par nodokļu paradīzi vai nē ir tiešām aktuāls. Jūs uh, mālējat tādu ideālu ainavu, un šeit vēl ir šie uzņēmumi, kurus dibināja man saka, un es vēl nesen arī nosūtīju ēpastu ar jautājumiem. Ir šī biroja ēka, kur ir reģistrēti tūkstoši uzņēmumi. Ja viss ir tik perfekti, kā tad šie gadījumi var pastāvēt? Es domāju, ka ja tiešām notiktu striktā apņēmīga rīcība ķerties klāt šiem uzņēmumiem, tad diez vai būtu šie tūkstoši uzņēmumu. Es ticu, ka, protams, ir arī godīgi uzņēmumi Gibraltārā. Vai ir tiešām nepieciešams aizsargāt tik daudz? cilvēku, kas ir pārkāpuši nodokļu likums vai citus likumus. Un kā tad ir ar ziņotājiem, vai ziņotāji saņem kā, kādu aizsardzību, šī, ja, kad viņi ziņo par nelegālām praksēm? Tad runājot par nodokļu nolēmumiem, ir skaidrs, ka komisija savā ziņojumā uh, runā par citiem uh, secinājumiem nekā jūs, jo Komisija apgalvo, ka Gibraltārs darbojas e, kā nodokļu paradīze. Principā netiek maksāti nodokļi. Šeit ir runa par naftas produktiem, par trastiem, kur netiek maksāt nodokļi. Un man tiešām interesē jūsu viedoklis par šiem aspektiem. Paldies, tik uzdota virkne jautājumu, kurus Daļai jau atbildēja. Tipinkungs lūdzu. Thank you very much and thank you to the honorable member for the, uh, for the... Liels paldies un paldies godātie deputātē par jautājumiem. Uh, pirmos jautājumus, godīgi sakot, tā īsti nesapratu, jūs atsaucāties uz multfilmām, ja nemaldos, uh, un tad jūs uh, it kā neticat tam, ka mēs uh, prezentējam, nu mēs pat neprezentējam nekādu idīlisku situāciju, mēs eh, stāstām to, kā tas ir, kāda ir realitāte, kāda ir fakti Gibraltārā uz vietas. Runājot par eh, to, kas tika teikts par nodokļu noņēmumiem, nolēmumiem, tas joprojām tiek izmeklēts, vēl nav pieņemts lēmums attiecībā uz Eiropas komisijas pozīciju komisija vēl prasa informāciju, mēs to sniedzam. Tas nenozīmē. Man šķiet, ka šeit ir neliels pārpratums attiecībā uz informāciju, ko mēs devām atbildot uz rakstiskajiem jautājumiem. Mēs beigās minējām, jo jautājumā tika jautāts, kāda veida nozarē bija šīs kompānijas iesaistīts. Man ir jāuzsver, un godātā deputāte minēja mārketingu, konsultācijas un tā tā, ka man ir jāmin konkrētais, kas ir ļoti, ļoti svarīgi likuma interpretācija nav nekādi saistīta ar uh, sektora iesaisti, par kuru ir runa, jo, ja tas tā būtu, tā būtu valsts palīdzība, un tā tas nav. Tātad es vēlreiz atkārtoju, tas nav jautājums par uh, eh, vairumtirzniecību uh, eh, un uh, apdrošinātājiem uh, šajā jomā gribēl tādā te. Uh, Es domāju, mums vajadzētu nogaidīt, kas um, notiks uh, ar izmeklēšanu. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka šeit nekāda valsts palīdzība nav sniegta, un uh, mēs uzskatām, ka tas viss arī veiksmīgi tiks noslēgts. Tas būtu mans komentārs. Paldies! Liels paldies! Papildinājums, jā, lūdzu. Uh, th thank you, Chair. Thank you, Honourable Member. Paldies, eh, priekšsādātāji, paldies, godātā deputāta, par jūsu jautājumiem, ko jūs uzdevāt. Eh, gribētu teikt pāris lietas. Pirmkārt, ja mēs raugāmies uz informāciju, kas atklājās Panamas dokumentu kontekstā, Attiecībā uz Džērsiju mēs uzzinājām, ka šeit mēs raugāmies uz ļoti vēsturiskiem datiem par 80. gadiem pat. Un uh, tas, eh, kas attiecas uz eh, strikto režīmu, ko mēs piemēram pēdējos gados eh, attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem un viņu klientiem Džērsijā. Jā, man liekas, mēs jau uzsvērām to, ka ir šis regulējums attiecībā uz trastiem un tā tālāk. Ir vērts uzsvērt, ka ir ļoti strikta pieeja, tātad ir uzraudzība, ir regulējums, notiek pārbaudas, Un, ja kāds pakalpojums sniedzējs eh, nav sniedz visu informāciju par patiesā labumu guvēju, ja tas tiek atzīts, ka eh, tas neatbilst visām normām, tad viņi riskē ar sankcijām, un šīs sankcijas var novest, kā jau tas vairāk kārt ir bijis, var novest pie eh, šī pakalpojuma sniedzēja licences atņemšanas. Uh, un iesaicītās personas, kas iesaistās šajā biznesā, varētu arī saņemt aizliegumu nākotnē strādāt finanšu nozarē. Tātad tas nav nekas tāds, ko jāuztur tā viegli prātīgi, tas ir diezgan smags sots. Uh, Un salīdzinot ar citām jurisdikcijām, manuprāt, mums ir jāsalīdzina mūs ar citām teritorijām, tā skaitā dalībvalstīs un visā pasaulā. Mēs uzskatām, ka salīdzinojumā mums ir ļoti strikts režīms, un neviens nevar teikt, ka a, var izvairīties no grūtībām, kaut kā izlocīties no atbildības. Nē, mūsu režīms, kas ir atzīts arī manivālu, uh, kontekstā viņi ļoti skaidri teica, ka um, patiesā labuma guvējs, guvēja reģistrs ir un uh, arī citas normas mūs nostāda vadošā pozīcijā. Un ja šāda starptautiska organizācija to atzīst, tad es uh, gaidu arī priekšstādātāju kungs, ka jūs atbild arī to atzīsiet. Jā, 20 sekundes vēl deputātei. Es jautāju, uh, cik daudz licences ir atsauktas, vai jūs to zinat no galvas, cik atņemtās licences ir to skaits? Jā. Jā, bitte. Jā, lūdzu. Tā, uz to ir atbildēts. Uh, jā, bet viņi jautāja, cik, cik licences, cik licences ir atsauktas? No. Sorry, Chair, I... Es atvainojos priekšsādātāji. Es sapratu, ka jautājums bija, uh, ka uh, mēs varētu jums iesniegt uh, šo informāciju vēlāk. Uh, tātad mēs uh, piekrītam, ka jums sniegsim šo informāciju. Jā, Pāvēl kungs, paldies. Nākamais manā runātāja sarakstā ir uh, Krespau kungs no Goe. Lūdzu. Eh, muchas gracias, eh, presidente. Yo no entra... Lielas paldies. Tātad es tagad eh, negribētu šeit uh, uzsākt nekādas politiskas debatas par Gibraltāru, tikai gribēju teikt, ka no mūsu politiskās grupas, grupas mums svarīgākais vienmēr ir, uh, kāda būs darba ņēmēja nākotne, arī uh, Gibraltāra darba ņēmēja nākotne. Uh, Bet te ir runa par kaut ko citu. Man ir sajūta, ka Gibraltārs pārstāvji šeit ir ieradušies, lai sevi uzslavētu, uzsistu sev uz pleca, pateikt, cik mēs esam daudz sasnieguši, ievērojam visus uh, starptautiskos standartus, bet tie tikai minimālie standarti. Tur nav nekāda iemesla tagad salikt rokas klēpī un vienkārši priecāties. Jūs jau pareiz teicāt, ka Gibraltārs ir ļoti mazs. Bet no tā, ko jūs teicāt, uh, tomēr es sapratu, ka tā ir ļoti svarīga finanšu darījuma darījuma vieta Eiropā. Un, eh, jā, jums ir mazāk kā 30 tūkstoši iedzīvotāju, bet eh, gandrīz uz katru iedzīvotāju ir viens uzņēmums, vismaz saskaņā ar oficiāliem datiem, kas mums ir. Un tad, protams, rodas jautājums eh, par šīm te iespējām apliet likumu. Man šķiet, ka uh, nav pietiekami strikti noteikumi, lai tiešām būtu pieejami patiesā labuma guvēji. Eh, ko jūs eh, darāt, lai jūs nebūtu vairāk um, nodokļu nemaksātāju glābiņš patvērums un eh, nodokļu paradīze? Kāda procentu uh, no, tātad cik daļām tad ir jābūt lai jūs varētu izvēlēties kā nodokļu maksāšanas vietu un dzīves vietu Gibraltāru. Kā jūs ievērojat trauc caurskatāmības noteikumu saskaņā ar to, ko jūs sakāt jūs rakstiskajās atbildēs? Eh, no 26. jūnija jūs ievērosiet 4. un 5. Um, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu, bet mums ir jautājums, cik lielā mērā tad Brexits ietekmēs šo jūsu apņemšanos, jo tad, protams, uh, tika teikts, ka nākotnē pēc Brexita Lielbritānija kļūst par nodokļu paradīzi. Jā, tie ir sarežģīti jautājumi, kas daļai jau tika uzdoti. Tipinkungs, vēlreiz jums vārds. Yes, well... Jā. Pirmkārt, paldies. Paldies par jautājumu, un es arī atzinīgi novērtēju to kontekstu, kādā jūs to uzdodat. Uh, Dažas atbildes jau tika sniegts, tāpēc es atbildēšu īsi. Jā, mums ir 15 tūkstoši uzņēmumu. Par Brexit. Savā uh, ievadrunā es minēju pašās beigās uh, to, ka pēc Brexita Gibraltārs turpinās uh, ievērot uh, um, šīs te normas, kas attiecas uz informācijas apmaiņu, un no tā datuma mēs tad vai nu pārņemsim Eiropas Savienības likumdošanu, vai arī pieņemsim starptautiskos standartus, kam ir eh, tādas pašas sekas. Tas par to. Kas attiecas uz eh, patiesā labumguvēju centrālo reģistru, kas eh, stāsies spēkā 28. jūnijā, Ceturtā naudas atmaskāšanas direktīva runā par 25% slieksni īpašumtiesību uh, īpatsvaru. Tā ir ceturtā, tā vēl nav pieņemta. Tātad piektā, kas vēl nav pieņemta, runā par tā pazemināšanu līdz 10%. Mēs pieņemsim jebko, ko piedāvās piektās direktīvas priekšlikums. Kas attiecas uz šo brīdi un to, kāda iepriekšējā izpēta ir jāveic privātiem sektoram, pieņemot jaunus klientus. Ja nemaldos, es iepriekš minēju, ka uh, prasības ir 25% eh, likumā, bet praktiski, lai identificētu piemēru, vai ir kāda politiski iesaistīta persona, kam varbūt ir tikai 1% eh, kādā konkrētā uzņēmumā īpašumtiesības, tad privātiem sektoram ir jāveic šādā iepriekšēja izpēta, kas ir ļoti detalizēta par eh, šo vispārīgo jautājumu. Nu, es atvainojos, es, nu jā, es negribu atvainoties, es negribu uh, uzstāties kā tāds pārdevējs. Es īstenībā gribu, lai jūs uh, saprastu, ka es esmu pateicīgs par iespēju prezentēt uh, faktus, uh, situāciju, kādā ir Gibraltārs šobrīd. Paldies. Jā, paldies, Tipienkungs, starp citu. Uh, politikā sevi uzteikt ir tā, tā ir tā drošākā uzslavu, ko var saņemt. Nu jā, paldies. Es domāju, ka piektā naudas atmaksāšanas direktīva vēl tiek apspriesta trialogā, un šis slieksnis arī tiek apspriests, tas tiesumā tiks pieņemts. Mēs vēl iekšēji apspriežam šos noteikumus. Jā, pavisam īsi, lūdzu. E, sobre el registro privado. E, le hablaba sobre... Par šo te privāto reģistru. Jūs runājāt par caurskatāmību, vai jūs neuzskatāt, ka tas uh, no vienas puses, uh, tātad uh, tas nav savietojams ar caurskatāmību, tātad no vienas puses jums ir reģistrs un tā pašā laikā jūs iestājaties par uh, caurskatāmības pienākumu. Jā, mums ir uh, uzņēmumu reģistrs. Uh, vietējais reģistrs, kur es esmu atbildīgais, bet uh, to apkalpo privāts uzņēmums šo reģistru. Tas ir efektīvāk to tā organizēt. Un tomēr uzņēmumu reģistrs, jā, tas ir pieejams internetā, tas ir pieejams visiem, bet tas nevienmēr parāda patieso labumu guvējus, līdzīgi kā cits uh, um, uzņēmuma reģistrus. Tur var redzēt, kas ir direktori, kas ir akcionāri, daļturētāji, bet šī centrālā reģistra, uh, patiesā labuma guvēju reģistra izveide, kas uh, uh sāks darboties 28. jūnijā šogad, to nepārvalda šis privātu uzņēmums, to uh, Gibraltāra valdības uh, ietvaros uh, pārvaldīs mans departaments un to pārvaldīs tikai valdības ierēģi, nevis privātais sektors. Labi, paldies! Paldies jums! Mums vēl ir trīs pieteikušies runātāji no politiskajām grupām, tie ir manā sarakstā, un kā pirmais Ernests Urtasuns no Zaļajiem, tad no FTD, Korbonkungs un no Tautas partijas eh, profesors Darījos Rosātī. Lūdzu, Ernest. Danke. Um... Paldies! Liels paldies tātad visiem pārstāvjiem. Daudz, kas tika jau pateikts, bet es gribēju izteikt tādu vispārīgu komentāru. Jums ir ļoti agresīvi nodokļu režīmu, kas ļoti sliktā situācijā nostāda pārējo Eiropas Savienību. Un ņemot vērā Brexit, ir ļoti skaidrs, ka Eiropas Savienības interesēs uh, jūsu pieeja vienotiem tirgum nebūtu jāuzskata par pašsaprotamu. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Brexit sarunu kontekstā vai jūs būtu gatavi būtiski mainīt jūsu agresīvo nodokļu režīmu, lai nodrošinātu jūsu pieeju vienotiem tirgam? Jo uh, visādi citā daudzas grupas šajā parlamentā prasīs ļoti konkrētus ierobežojumus un pat sankcijas, runājot par pieeju vienotiem tirgum, ja daudzas lietas, kā piemēram runājot par Gibraltāru, uh, kur, piemēram, uh, ieņēmumi, kas uh, ir saņemti ārpus Gibraltāra, par to nav jāmaksā nodokļi, ir arī starpnieku aktivitātēm atvieglojumi. Ja tas viss turpināsies, tad tas pilnīgi noteikti ir Eiropas Savienības interesēs ne uh, dot jums brīvu pieeju uh, vienotiem tirgam, un to prasīs daudzas grupas šajā parlamentā. Tātad jautājums, vai jūs esat gatavi mainīt jūsu nodokļu režīmu? Un tad man ir konkrēts jautājums par Gibraltāru. Uh, par eh, šo te eh, statusu, ko jūs eh, sniedzat 320 individiem, kam ir īpaši status, tie ir individi ar atšķirīgu pilsonību, kas kļūst par nodokļu rezidentiem Gibraltārā, lai gūtu labumu no jūsu uh, nodokļu sistēmas. Tie ir bagāti cilvēki, jūs par to daudz šodien uh, runātu, par šo īpašo režīmu. Uh, tātad šis um, reģistrs tiks ieviests. Tātad jautājums no šiem 320 uh, indivīdiem vai informācija par viņiem tiks uh, tur sniegta vai nē? Vai jūs turpināsiet slēpt informāciju pilsoņiem par šiem īpašās kategorijas cilvēkiem? Paldies, Brexit jautājums, kurš sāks? Pavelkungs, Vokerkungs. Un tad vēl atgriezīsimies pie Gibraltāra. Lūdzu, Pavelkungs. Uh, thank you, Chair. Paldies, prieksēdētāja kungs, un paldies godātajam deputātam par uzdoto jautājumu. Kad mēs raugāmies nākotnes virzienā, mēs eh, sagaidām un pamatoti sagaidām, ka Eiropas Savienība tomēr ņems vērā pati savas labākās intereses pēc labākās gribas. Bet eh, jau savos ievadvārdos un atbildot uz mutiskajiem jautājumiem drusku pieminējām, uh, E, jūsu tā kā uzdoto jautājumu. Nūs nu, nodokļu likme ir domāta, lai piedāvātu nodokļu neutralitāti. Vēl bez tam Džersijai ir uh, lielā mērā izdevies piesaistīt eh, kapitālu no visas pasaules, kurš savukārt no Džersija un, Ger, Džersija un Gernsija tiek eh, tālāk iepludināts Eiropā. Un eh, neatkarīgas pētniecības iestādes vairākos eh, savos pētījumos ir skaidri pateikuši secinājumos, ka šī kapitāla plūsma caur abām salām ir būtisks Eiropas Savienības eh, darba vietu radītājs galvēgās. Mēs eh, lielā mērā izprotam, ka mūsu saiknes ar Eiropu ir ciešas, mums ir nepieciešama laba kaimiņa attiecība politika. Mēs jums sniegsim visu informāciju, kas jums ir nepieciešama lai pārliecinātu mūs abas puses par uh, transakciju likumību. Savos ievadvārdos jau teicu, ka mēs uh, esam pilnībā apņēmušies uh, sniegt informāciju starptautisko standartu ietvarā. Ja ir nepieciešama papildus informācija un tā tiks ierakstīta starptautiskajos standartos, tad, protams, mēs izpildīsim šīs prasības kā to esam darījuši jau līdz šim. Tas attiecās kā uz Džersiju, tā uz Gērnsiju. Līdz ar to jau raugoties uz mūsu turpmāko sadarbību ar Eiropas Savienību, sadarbība balstās uz savstarpēju uzticēšanos, mūsu lēmumi balstās uz pieredzi un uh, empīrisko pieredzi mēs īstenojam tos pašus standartus, ko Eiropas Savienība. Un esam pārliecināti, ja mūsu attiecības turpmāk balstīsies uz šādiem apsvērumiem, tad arī mūsu attiecības ar Eiropas Savienību būs lielisks turpmāk. Volkerkungs nākamais lūdzu. Jā, paldies. Es piekrītu mana kolēģa no Džersijas sniegtajiem komentāriem, un tas pats attiecās arī uz Gērncei, protams, bet no savas puses vēlētos uzsvērt jau vairākus teikumus, kurus bija iekļāvis savos ievadvārdos. Proti, Gērnsija izpilda pilnīgi visus starptautiskos nodokļu caurskatāmības un informācijas apmaiņas standartus, un vēl bez tam uzsvēru vairākas Eiropas Savienības jomas, Tas attiecās gan uz uh, uzkrājumu uh, nozara, gan arī uz informācijas apmaiņu, kas darbojās jau kopš 11. gada. Vēl bez tam uh, Gērnsijas sala tiek uzskatīta un Džersijas sala par 12. gadā pieņemto nodokļu un uzņēmumu standartu izpildes parauga piemēru. Tātad patiesībā mūsu abas salas var tikt uzskatītas par piemēru nodokļu caurskatāmības un informācijas apmaiņas īstenošanā. Un, protams, mūsu sadarbība un brālīgums ar Eiropas Savienību sagatavosies. Tipinkungs tika uzdots jautājums par dubulto pilsonību un ziņojumiem. Ziņošanu lūdzu. Uh, yes, thank you very much. Paldies. Pavisam īsi par Brexitu un vienoto tirgu. Tātad mēs uh, strādājam pie tā, kas notiks, ja mums vairs nebūs pieeja vienotajam tirgum. Tātad, kā jau es teicu, smagais breksis. Tātad tagad par dubulto pilsonību nē, par rezidentiem. Atbildi ir sekojoša. Ja Gibraltārā dzīvojošs cilvēks ir nodokļu maksātājs, pakļauts Gibraltāra nodokļu likumiem, tad šis cilvēks pakļaujas arī noteikumiem kas attiecas uz Gibraltāra iedzīvotājiem. Citiem vārdiem, ja piemēram es dzīvoju Gibraltārā, es to daru, tad es sniedzu nodokļu inspekcijai visus dokumentus. Ja, piemēram, es dzīvoju, ap, dzīvotu apvienotajā karalistē, tad es e, atskaitītos par saviem ieņēmumiem apvienotās karalistas ieņēmumu dienestam. Tātad jums ir taisnība. Ja cilvēks likumīgi dzīvo Gibraltārā, tad, protams, ka viņš atskaitīsies Gibraltāru varas iestādēm un nevis e, tai vietai, kur viņš iepriekš bija pierakstīts un dzīvoja. Ja vien kopīgo uh, E, ziņošanas standartu noteikumi neparedz ko citu, jo, piemēram, uz, apvienotā, uz e, Amerikas Savienotajām valstīm attiecas citi noteikumi. Okay. That's, that's 20 seconds. 20 seconds. 20 sekundes. Tā tad vēlreiz. Dalību valstu uh, pilsoņi var pārvest savu kapitālu uz uh, Gibraltāru, uh, un viņu informācija netiks nosūtīta pārējai pasaulē. Atbilde. Ja vien cilvēks ir nodokļu rezidents, tātad mēs runājam par 300, 3350. Tātad jūs viņiem piešķirat otro kategoriju, rezidentu kategorijai. Nē, atbilda. Mēs tātad Eiropas Savienības un Šveices pilsoņi var dzīvot, uzturēties Gibraltārā un uz viņiem neatieksies Gibraltāra nodokļu nosacījumi, jo mēs jau dzīvojam uz Gibraltāra attiecas brīva persona pārvietošanās. Ja, piemēram, cilvēks pārceļ savu nodokļu rezidenci no apvienotās karalistes un, piemēram, pārceļas uz Gibraltāru, tad vai tad viņš atskaitīsies par saviem nodokļiem apvienotajai karalistei? Nē. Piemēram, Amerikas Savienoto valstu pilsoņiem vienmēr ir jāatskaitās Amerikas Savienoto valstu nodokļu sistēmai, bet eh, šobrīd eh, uz mums attiecas tā saucamā nodokļu rezidences sistēma, kas ir atšķirīga no ASV. Gibraltāra, tā kā Malta, Kipra un iespējams arī Austrija nepiedar pie tām trim dalībvalstīm, jurisdikcijām, kas pārdod pases. Nē, izskatās, ka nav tulkojuma. Jā, tomēr viss notiek. Tātad tas bija jautājums, ja, jo Tipiņkungs saka, ka tulkojums mazliet atpalika. Jā, mums nav tādas pasu programmas ārvalstu pilsoņiem. Daudz Eiropas Savienības dalībvalsts to piedāvā, bet mēs ne. Labi, nākamais runātājs no FTD, Dēvids Kauberns, lūdzu. Atkal būs paziņojums par uh, Eiropas Savienības nodokļu politiku. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, kā vienmēr, jūs esat ļoti simpātisks. Atbildot uz Sergio Mateo problēmām, notiek ļoti daudz kontrabandas starp Tanžīru, Marokā un Spāniju. Es tur esmu viesojies. Tāpat arī, kas notiek Seutā un Malīlijā, kas ir Spāņu teritorijas Marokā. Tātad Spānija te sūdzās par Gibraltāru, taču kas notiek ar Seutu? Un kad jūs kompensēsiet uh, Marokai? nu šeit runāt par Gibraltāru, apvienotā karaliste nepiedāvāja šādus risinājumus. Tāpat vēlos pieminēt to, ka apvienotā karaliste neatbalsta iejaukšanos mūsu īrijas vienošanās, kas ir būtiska sastāvdaļa apvienotā karalistē. Mēs neiejaucamies katalāņu jautājumā un nevēlamies to arī darīt basku jautājumā. Tātad kādai mums, jums vajadzētu iejaukties mūsu lietās? Uh, Un ņemot vērā šeit kungu sniegtās atbildes no Gibraltāra, Gēnsijas un Džērsijas pārstāvjiem, izskatās, ka tiek darīts viss iespējams, lai ierobežotu noziedzību. Manuprāt, tas ir mazākais, ko var darīt. Vai jūs, prāt, Eiropas Savienība izmanto šo komiteju, lai paplašinātu savas plašās nodokļu programmas un izvairītos no jebkādas nodokļu konkurences? man sociāls kolēģis man blakus uh, neatbalsta konkurētspējīgs nodoklis. Iespējams, viņš vēlas Eiropas sociālus republiku, taču Spānija ir pieņ, ja pieņemtu Gibraltāra biznesa modeli, tad situācija nebūtu tāda kā tagad, piemēram cik zinām, 25 spāņu jaunieši šobrīd ir bezdarbnieki, un ja būtu šāds eh, biznesa modelis visā Eiropā, nezinu, vai tas būtu labi. Un tādēļ mans jautājums ir jums, vai jūs, prāt, jūs sajūtat tādus uzbrukumus? Jā, lūdzu, vienu momentu, priekšādā kungs. Mēs šeit nediskutējam par nodokļu likmju apmēriem, par finanšu un ekonomikas politiku. Nē, mēs diskutējam par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu krāpniecību un paskastīšu uzņēmumu, kā arī nelegāli iegūtu naudas līdzekļu atmaskāšanu. Tie ir galvenie jautājumi ļoti plašā kontekstā, ne tikai saistībā ar Panamas dokumentā. Un Korbina kunga paziņojumi ir. Uh, kaut kas pilnīgi cits, bet ja nu kāds vēlas izteikties, lūdzu. Vēlos vēl tik pieminēt, ka augsti nodokļi visā Eiropā ir tas, kas novad pie noziedzības, kas novad pie izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Un ja jūs būtu norganizējuši pareizi nodokļu maksāšanas sistēmas, kā pie mums apvienotajā karalistē, tad viss būtu kārtībā, tā kā pie mums un Gibraltārā. Jā, protams, taču Britu konservatīvie nav vienīgā partija, kas. Uh, nevēlas eh, pārāk paaugstināt nodokļus. Tā ir kļūda. Ir arī citi, kas vēlas, lai nodokļu līdzekļi tik izmantoti efektīvi. Un Korbinkungs saka, ka viņš ir eh, juki pārstāvis, liberālas, nevis konservatīvais. Nu, labi. Šeit Graham Watson kungam noteikti būs kaut kas iebilstams vērtēt pēc viņa galvas mājumiem. Taču tagad par šiem pamatjautājumiem nediskutējam. Runājot par nodokļu apmēriem, vai jūs vēlties kaut ko paust? Izskatās, ka nav nu, šādu nepatiesu atbildi kritiskiem jautājumiem. Nākamo vārdu došu profesoram Darjušaru Sātīkungam lūdzu. Paldies priekšētātāji, paldies arī mūsu viesiem nodrošināt mūs ar ļoti interesantu informāciju. Man ir divi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar iemesliem, kādēļ starptautiskie uzņēmumi, ārvalstu uzņēmumi, kāpēc tos tik ļoti piesaista īpašie nodokļu režīmi Normandijas salās un Gibraltārā, kādēļ šeit tiek izvaitoti šie uzņēmumi, paskastīšu uzņēmumi tā tālāk. Kā mēs dzirdējām, tad šīs jurisdikcijas ļoti augstā līmenī piemēro nelegāli iegūtu naudas līdzekļu atmaksāšanas likumus un likums, kas ir saistīti ar krāpniecību. Protams, vēlos par to apsveikt jūs, taču dažas ļoti svarīgas daļas no šiem likumiem tikušas ieviesas tikai nesen vai vēl tiek izstrādātas. Un tādēļ mans jautājums ir, kas tik ļoti pievilcīgs ir šajās jurisdikcijās, kādēļ tik daudz uzņēmumi dodas uz šīm uh, valstīm un pārsniedz šo uzņēmumu skaits. Uh, patieso iedzīvotāju skaitu, vai tas ir sasīts ar šo nulles procentu likmi, vai ar pārāk uh, vēlu likumu ieviešanu, kā piemēram šis uh, likums par uh, patiesiem labumu gumējiem vai automātisku nodokļu apmaiņu. Iespējams, ka nā, pagātnē tas bija viens no iemesliem tam, kādēļ tik daudz uzņēmumu devās uz šīm jurisdikcijām. Un otrs jautājums ir saistīts ar transakciju izmaksām. Piemēram, vai jūs piekristu tam, ja būtu 0% likme, tad šāda sistēma radītu stimulus uh, starptautiskiem uzņēmumiem šeit izveidot uzņēmumu, kuru varētu izmantot kā instrumentu, lai varētu izvairīties no nodokļu maksāšanas citās valstīs. Vienkārši tādēļ, ka tiktu pārnesti peļņa no citām valstīm, kur notiek ekonomiskā darbība, uz kādu uh, holdingu vai ārzonas uzņēmumu kādā no šīm jurisdikcijām. Tādēļ, ka ir tik ļoti zemes nodokļu likmes, kā rezultātā varētu izvairīties no nodokļu maksāšanas tajās valstīs, kur šī vērtība tiktu radīta. Vai jūs varētu pastāstīt, cik lielā apmērā jūsu institūcijas uh, atzīst šo fenomenu un ir gatavs cīnīties pret šādām praksēm? Uh, kas ir acīm redzams. Paldies eh, Rosatīkungam, kurš vēlas sākt sniegt atbildes. Tipinga kungs, lūdzu. Paldies priekšādāju, paldies arī deputātu kungam par uzdotajiem jautājumiem. Centīšos tos pēc iespējas raitāk atbildēt, runājot par komentāru, par iespējami pārāk vēlu likumu īstenošanu. Gibraltārs nav nekad kavējies eh, piemērojot kādu Eiropas senības regulu vai direktīvu. Un runāt, piemēram, par šo centrālo patiesā labuma guvēja reģistru, šeit vienkārši ir jāievēro galīgais termiņš, kas ir 2017. gada 26. jūnijas. Tad runājot par uh, transakciju izmaksām, es uh, nāku no uh, komerc sektora, nevis valsts sektora, un manuprāt, šeit izmaksas ir tāds novecojis modelis no 80. un 90. gadiem, un tas nav efektīvs. Un patiesībā lielākā daļa valstu ir ieviesušas pretpasākumus, lai izvairītos no šādiem transakciju izmaksām, lai tas vispār parādītos. Uh, Protams, ka ir Eiropas Sanības iniciatīvas par eh, nodokļu bāzes samazinājumu, par to, lai izvērties no dubultās nodokļu maksāšanas un šo eh, peļņas pārvirzīšanu. Lielas paldies! Vai vēl kāds vēlas ko papildināt, Valkarkungs? Paldies! Vēlos mm, izteikties un tad uh, turpinās mans kolēģis Robs un tad Džersī, runājot par uh, patiesiem labumu guvējiem. Gēnsiju sev uzskat kā vadošo pasaulē attiecībā uz standartiem šajā jomā un savos ievadvārdos jau uzsver to, cik ļoti būtiski mums ir ALMC FT standartu īstenošana uh, 2000. gados mēs bijām pirmie, kas ieviesa šo standartu visā pasaulē. Tas attiecās uz šiem trastu un uh, uzņēmumu pakalpojumu nodrošinātājiem. Un tikko jau pieminēts gadījums ar Džērsiju, mēs sekojam šai situācijai, mums ir ļoti strikta uzraudzība. Uh, Mēs ļoti strikti uzraugām šo standartus praksē. Tāpat arī esam ieviesuši uzņēmumu darbības likumu, kur noteikts prasības uzņēmumiem ziņot par rezidentu aģentiem, identificēt patiesos labumu guvējus. Tas viss notiek, taču vienmēr mums arī ir jāattīstās attiecībā uz standartiem, un ar to mēs arī nodarbojamies nav paskastīšu vai ārzonas uzņēmumu Gensijā. Mums ir reģis, kuru jau iepriekš pieminēju, un mums ir ļoti strikts, strikts institūcijas, kas nepārtraukti uzrauga šo reģistru. Un tas, protams, ir saistīts arī šo ļoti spēcīgo uzraudzības ietvaru, kāds pie mums pastāv. Un tagad došu vārdu Robām izteikties par nodokļiem. Lūdzu. Paldies. Varbūt uh, nelie, nelies daudzam statistikas datu sākumā, jo šeit ir runa par citām jurisdikcijām, kas tika pieminēts. Gēnsijas iedzīvotāji ir 60 tūkstoši pilsoņu, un mums ir 830 tūkstoši uzņēmumu. Uh, ja gribat izmantot statistiku, tad ir gandrīz um, viens uzņēmums uz trim Gensijas iedzīvotājiem. Un noteikti tas ir daudz vieglāk un lētāk izveidot uzņēmumu nekā uz salās, citur, jo kurš tad gribētu doties uz Gensiju? Nu, protams, ka nulles procentu likme ir uh, pievilcīga. Kādēļ? Kā jau iepriekš minējām, uh, jo tas nozīmē to, ka, ja izveidojat uzņēmumu Gēnsijā, tad jums nav šīs pienākums papildu nodokļu maksāšanai, un tad jums nav jāmaksā nodokļi kādā citā vietā, jo nepastāv šīs dubultās maksāšanas nolīgums. Vai tas ir pietiekams stimuls uh, personām, kas vēlas izvairīties no nodokļu maksāšanas? Protams, taču tad ir jāņem vērā cits aspekts. Proti, ka salas ir tik pievilcīgas tādēļ, ka mēs ļoti novēloti piemērojam starptautiskos standārtus. Un tas katrā gadījumā tā nav. Gensijā un Džērsija bija vadošie pieņemot likumus par šiem trustu un uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem. Uh, Mūsu pirmā vienošanās bija ar apvienoto karalisti 2002. gadā šajā jomā par nodokļu apmaiņas, eh, apmaiņu. Šobrīd ir 60 šādi nolīgumi, un arī džensē tādi ir. Un tagad mēs jau cik vien agri iespējams piedalāmies uh, daudzpusējā konvencijā, kuras palīdzību mēs varam piedalīties uh, kopīgo ziņošanas standārtu agrīnās pieņemšanas grupā. Tāpat esam parakstītāji puses uh, nodokļu likmju samazināšanas un pēļņas pārnešanas uh, vienošanās ietvaros. Un šeit arī jāpiemina uh, ziņojumi par uzņēmumiem. Ņemot vērā visu šo vēsturi, ir skaidri redzams, ka šīs salas uh, nekādā gadījumā nepiemēro novēloti starptautiskos standartus šajās jomās. Paldies, un tagad došu vārdu Pavelkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzsvērt jau manas kolēģu teikto, un tāpat arī atbildot uz jautājumu, kādēļ cilvēki vēlētu dibināt uzņēmumu Džersijā. Tas tā ir noticis daudzu gadu laikā, pateicoties Džersijas politiskai stabilitātei. Mums ir finanšu noteiktība. Jau 80 gadu garumā mums ir nulles deficīts jau pirms otrā pasaules kara šī, šī nodokļu likme. Uh, Eh, nulles apmērā, ja tā būtu tik pievilcīga, un tas būtu vienīgais aspekts, eh, tad kā tad būtu ar citām jurisdikcijām, kur ir šāds nulles, šāda nulle procentu likme? Tad mums nebūtu tik daudz uzņēmumu, kā tās ir Džersijas salā. Mums nav ārzonas uzņēmumu, un mēs eh, pieprasām no uzņēmumu pakalpojumu sniedzējiem visu informāciju, kas viņiem zinām par patiesiem labumu guvējiem. Lielākā daļa uzņēmumu ir investīciju uzņēmumu, un šeit lēmumu tiek pieņemta Džērsijā. Un tests par patieso ekonomisko aktivitāti. Tā rezultāts parādīsies sadarbojoties ar konkrēto darba grupu šī gada garumā un šī gada beigās tiks publicēti rezultāti šim darbam. Un šeit ir jāņem vērā tāda kritērija, kā patiesā uzņēmējdarbības aktivitāte. Šie aspekti tika ņemti vērā arī 2011. gada izvērtējumā. Un tad runāt par uh, transakciju izmaksām. Šeit uh, vēlos pieminēt, ka mums šīs eh, transakcijas aizņem ļoti nelielu uzņēmējdarbības daļu. Mēs, esam, mēs ievērojam ziņošanas pienākumu par valstīm, OECD modeli, un mēs nodrošinam informāciju, kas liecinātu par tiem gadījumiem, ja būtu šādas izmaksas, tad eh, attiecīgi rīcība sekotu. Paldies! Es brīnījos, ka neviens nevēlas izteikties par priekšrocībām šim veselīgiem jūras eh, klimatam salīdzinām ar kontinentālo e Eiropu. Šeit bieži piedzīvojam zemes piedienu, zemes piedienu, kas attiecīgi ietekmē klientu. Eh, esam gadrīz noslēguši jautājumu raundu. Tagad vēl papildu jautājums no vicepriekšstājas kundzes Anas Gomešas kundzes. Uh, Tipinga kungām jautājums. Tikai pagājušajā nedēļā vesela grupa NVO Transparency International vadībā šeit parlamentā prezentēja tādu karti par Uzbekistānu situāciju, kur telekom uzņēmumi tika piespiesti maksājumiem. Šeit ir divi uzņēmumi, kas ir bāzēti Gibraltārā, Svistur un Takalandu. Un uh, šeit ir iesaistīta arī bijušā Uzbekistānas prezidenta meita. Mēs uh, vēlamies iesniegt jums papildu jautājumus, lai jūs palīdzētu mums uh, noskaidrot šo situāciju, kur ir iesaistīts vairāks nekā miljards dolāru atmazgātu līdzekļu cauri Beļģiju, Luksemburgu un Īriju. Lūdzu, Tipinkungs. Um, šeit vēlos pieminēt divas lietas šajā sakarībā. Jā, mēs labprāt uh, rakstiski sniegsim jums atbildes par jūsu uzdotiem jautājumiem. Jūs nosūtīsiet mums uh, visu nepieciešamo informāciju, noteikti to darīsim. Un tad esmu pārliecināts, ka, ja būtu šāds konkrēts gadījums, tad informācija jau tiktu pieprasīta no finanšu izmeklēšanas uh, vienībām, no Montenegro ne, manīvēl grupas un tā tālāk. Un ja būtu šādi pierādījumi, tad tas viss attiekties uz starptautisko juridisko palīdzību. Un tā tālāk. Paldies, paldies, kungi! Vēl neliels, neliels papildu jautājums, viena minūte. Pēdējais, tiešām pēdējais jautājums. Jā, man nav tāds kā jautājums, bet uh, Vēlējos piebilst, ka nevēlos uzsākt nekādas lielas diskusijas saistībā ar Spāniju, Basku zemi un Kataloniju. Vienkārši vēlējos paust pāris faktus. Un manuprāt, Eiropas Savienība ir ārkārtīgi liela savienība ar savām institūcijām, un šeit nevajadzētu kaut kādu propagandu sludināt. Nu jā, uh, soita un uh, pārējās vietas, kas tika pieminēts, ir saistīts arī ar bēgļu jautājumiem, tas ir cits uh, sektors. So, vēlos sirsnīgi pateikties visiem, arī referentiem par jūsu dalību, par jūsu kompetentajām atbildēm un arī par diezgan optimistisko nākotnes uh, skatu. Cetur, tāpat arī par rakstiskajām atbildēm un uh, solījumiem arī rakstiski sniegt atbildes. Tiping varbūt runājot par uh, jūs varētu sniegt informāciju par riska pētījumu, pavilkungs par to, ko jūs jau pieminējat, un noslēgumā vēlos noslēgt ar Volker kunga sākumvārdiem, ka viņš priecājas raudzīties nākotnē, taču nākotnī varam panākt tikai pienācīgi analizējot pagātni un pagātnē pieļautās kļūdas. Priekšsēdētājs pateicis arī tūkiem. Mūsu nākamā sanāksme notiks 30. maijā, pulksten 15. kur piedalīsies mūsu priekšsēdētājs Žons Klods Junkers. Lielas paldies un sēde ir slēgta. so, Werner, I'm sending you uh, comments on the list. Yeah, but, but one, one person is not possible.